Colleagues, ladies and gentlemen, let us start immediately. Dāmas un kungi, lūdzu sāksim darbu. Ļoti vienkāršs uh, viesraksts. T-tip sarunas, bet tas ietver ļoti sarežģīts jautājumus. Tāpēc lūdzu uzklausīsim to, kas uh, ir sakāms Eiropas komisijas pārstāvim. Petrus Sulmedis kungam. Uh, Viņš ir uh, tirgus piekļuves nodaļas vadītājs, viņš ir atbildīgs par rūpniecību, izēvielām, un viņš strādā tirdzniecības ģenerāldirektorātā. Pirmais runātājs būs Hido Hubens, viņš ir uh, nodaļas vadītājs attiecībām ar uh, Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš arī ir no tirdzniecības ģenerāldirektorāta. Liels paldies, ka varējāt mums pievienoties, un pastāstīt mūsu komitejai par septīto sarunu kārtu starp Eiropu un Amerikas Savienotajām valstīm, kas notika 29. no 29. septembra līdz 3. oktobrim šogad. Jūs noteikti atcerēsieties, ka formāli sarunas sākās 2013. gada jūlijā. Septītā kārta notiek pašlaik, un Eiropas komisijas priekšsādātājs Junkers ir norādījis, ka um, transatlantiskais uh, tirzniecības un ieguldījuma nolīgums ir uh, viena no svarīgākajām prioritātēm šajā Eiropas komisijā. Tāpat arī mums ir jāskatās, kā, kādi bija iznākumi uh, kongresa vēlēšanās uh, Amerikas Savienotās valstīs 4. novembrī. Kā mēs zinām, republikāņu partija uh, Uh, uzvarēja šajās vidējā termiņa vēlēšanās senātā. Tātad uh, vidējais termiņš ir starp bijušajām un starp nākošajām um, uh, ASV prezidenta vēlēšanām. Šo sarunu rezultāti varētu būt patiešām nopietni, un tāpēc mūs ļoti interesē jūsu viedoklis šajos jautājumos. Es gribētu jūs tagad aicināt izteikties, bet varbūt nerunājiet ilgāk par 15 minūtēm, jo deputātiem noteikti būs arī jautājumi, kas mums visiem ir būtiski. Es gribētu sākt ar Bentu Langi. Viņš ir eh, Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs. Viņa um, teiktais būs ļoti svarīgs. Viņš mums, mūsu komitejai ārkārtīgi interesē tas, kas Inte komitejai būtu mums sakāms, jo šis svarīgais jautājums ir jārisina kopā visam Eiropas parlamentam. Lūdzu, dodu jums vārdu, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi. Es darbojos arī šeit, Rūpniecības komitejā kā uh, eh, loceklis un iepriekšējā sasākumā darbojos arī kā koordinators. Es uzskatu, ka sadarbībai starp Tirzniecības komiteju un Rūpniecības komiteju ir eh, jābūt patiešām ciešai, lai mēs varētu nodrošināt industri, industrijas atzimšanu Eiropā. Tāpēc es domāju, ka šis TTIP nolīkums ir ārkārtīgi būtisks, jo tas uh, uzlabos rūpniecības attīstības izredzes. Es domāju, ka par to mums arī mm, galvenokārt būtu jārunā. Kā jau jūs minējāt, šajās septiņās sarunu kārtās mēs esam nodrošinājuši to, ka rūpnieciskā ražošana var tikt stiprināta. Tas nozīmē, ka mums arī vajadzētu uzmanīgi paskatīties, vai šeit nav kādu šķēršļu piekļuvē tirgumu. Vēl ar vienu ir tāda situācija, ka attiecībā uz konkrētiem transporta līdzekļiem, kas tiek uh, importēti ASV no Eiropas, tiek uzlikta 25% muitas nodeva, jo te ir runa par lauksaimniecības transporta līdzekļiem. Uh, Tas pats attiecas arī uz tehniskajiem standartiem. Mums ir vajadzīgi vienādi standarti, lai tie novestu pie vienādiem rezultātiem. Piemēram, izturības pārbaudes, eh, sadursmi pārbaudes, eh, tās ir līdzīgas, bet tās tomēr tiek eh, veiktas atšķirīgā formātā šeit un ASV. Mums vajadzētu nodrošināt šeit saskaņotību, un tas varētu stiprināt uh, mūsu rūp, eh, Eiropas rūpniecības ražojumu pozīcijas tirgū. Godāmie kolēģi, ir arī tādas nozares, kur savstarpējā sadarbība būs tāda ierobežotāka, tāpēc, ka sistēmas ir atšķirīgas. Piemēram, ja šeit pieminu ķīmisko vielu uh, procedūras, tad eh, rīč regulējums Eiropā ir atšķirīgs no ASV regulējuma, tāpēc uh, šis, eh, šī sadarbība nebūs tik cieša. Uz to mums vajadzētu tā skaidri prātu paskatīties. Bet es domāju, ka mums ir patiešām arī plaša joma mm, sadarbības iespēju un eh, iespēju veicināt mūsu rūpniecību. To mums vajadzētu ņemt vērā arī, ja runa par pakalpojumiem, kas ir saistīti ar industriju. Ir arī enerģijas sadaļa, un Enerģija ir vismazāk regulētais resurss visā pasaulē. Tieši tāpēc būtu prātīgi veikt sarunas par enerģijas standartiem un tās šeit iekļaut. Tas varētu būt tāds kā modelis tirzniecības nolīgumam 21. gadsimtā. Tagad par telekomunikācijām. Es eh, domāju, ka ņemot vērā vajadzības, eh, ko paredz rūpniecības digitāla attīstība, mēs šeit saskatām arī iespējas un ekonomisku potenciālu. Tomēr šeit, godāmie kolēģi, vajadzētu strikti domāt par datu aizsardzības jautājumiem. Neierobežota datu plūsma noteikti nav tas, kas ir Eiropas interesēs. Tas nozīmē, ka bez saprātīga datu aizsardzības regulējuma mums noteikti būs jāparedz kaut kur robežas. Dažkārt tiek paustas bāžas un kritika, bet es uzskatu, ka pastāv attīstības iespējas. Tirzniecības komitejā mēs uzskatām, ka ir vajadzīga ciešāka sadarbība ar Rūpniecības komiteju. Domāju arī, ka sadarbība ar priekšādātāju Buzeku ir bijusi izcila. Mēs varētu teikt, ka mēs kopīgi šo lielo T-tipu kuģi varēsim ievadīt ostā, darīt to tādā realistiskā veidā. Es domāju, ka tam piederas arī daudz lielāka cauredzamība. Lemīgā kārtā mandāts ir publiskots, tas notika pirms divām nedēļām, un es esmu pārliecināts, ka jaunā komisija spēs mums nodrošināt lielāku caurdzamību, tā lai mēs varētu nodrošināt arī konstruktīvu dialogu ar pilsonsko sabiedrību. Lielas paldies par labo sadarbību, un tad šādā pašā garā turpināsim strādāt. Paldies, un paldies priekšādātāji, un es arī mūsu diskusiju beigās došu jums vārdu uh, noslēguma vārdiem. Tagad uh, pievērsīsimies mūsu Eiropas komisijas runātājiem. Ir skaidrs, ka daži jautājumi mūsu komitejai ir tādi interesantāki, mm, jo te ir runa par enerģijas jautājumiem un izēvielām un MVU, bet uh, Protams, ka jautājumos mēs redzēsim, kas tieši mums šķiet tas interesantākais. Tagad, kā jau es teicu, došu vārdu Hido Haubena kungam. Paldies! Labdien visiem! Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz šiem skaitļiem. Jūsu vides sarunu vedējs Petrošs atrodas pa labi, un es esmu tāds kā. Ka vispārīgs cilvēks, kas strādā pie tētip jautājumiem uh, Ignacio vadībā. Jums uh, noteikti vajadzētu arī saprast, ka mēs vedam sarunas jūsu un dalībvalstu vārdā. Tieši tāpēc mēs ļoti labi apzināmies, ka par šīm sarunām ir plaša politiska interese. Ja šīs sarunas tiks pabeigtas, tad tas būs iespējams lielākais tirzniecības nolīgums uh, par kādu parlaments būs balsojis eh, kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Domāju, ka mums eh, jā, ir jāiet pa šo ceļu kopā. Protams, ka mēs sadarbojamies ar INTA komiteju, bet mēs eh, vienlaicīgi arī mēģinam nodrošināt, lai tas, ko mēs mēģinām panākt, ir saprotams un lai tam piekrīt parlamenta deputāti. Mūsu jaunais Eh, komisijas priekšsēdētājs ir darbā tikai, eh, es atvainojos, mūsu jaunā komisāra ir darbā tikai trešo dienu, un viņai vajadzēja doties arī uz Zviedriju, lai risinātu dažādus oficiālus dabas jautājumus, un viņa ieradus, ir ieradusies tikai tagad. Tad, kad viņa tika uzklausīta šeit parlamentā, Inta komitejā, viņa pieminēja vairākus plašus un vispārējus principus, kā viņa vēlētos veidot Eiropas tirzniecības politiku. Viņa ir par atklātu tirgu, par augstiem aizsardzības standartiem, un viņa atbalsta arī lielāku caurdzamību. Šķiet, ka viņa pavisam drīz sazināsies ar priekšsēdētāju Langi, lai saprastu, kā šīs prioritātes varētu tikt realizētas. Savā uzklausīšanā viņa teica arī, ka viņa iestājas par svaigu sākumu tētipu sarunām, jo šīs sarunas bija tā kā mazliet novirzījušās eh, nomaļus 2014. gadā, bet vienlaicīgi mums nevajadzētu to visu pārspīlēt. Tas ir tikai normāli. Mums bija tāda kā politiska pāreja šeit Eiropā, tagad tas viss ir nostabilizējies. Un, protams, arī ASV bija vēlēšanas vakar. Un vēlāk es pateikšu pāris vārdu par šīm vēlēšanām. Šomēnes komisāri mēģinās sazināties ar vietējiem um, ieinteresētajām pusēm, tāpat viņa mēģinās sazināties ar parlamentu un ar pilsonisko sabiedrību. Mēs sagaidām, ka Šo sarunu kontekstā pirmā tikšanās ar amerikāņiem notiks tikai tad, kad viņa būs eh, paveikusi visu pārējo, tātad būs tikusies ar eh, atbildīgajiem šeit Eiropā. Attiecībās tētip mēs esam uzsākuši arī uh, publiskas uh, sarunas par ASDS, kas ir īpašs instruments uh, tirzniecības nolīguma ietveros un viņa tagad ir nolēmusi sākt eh, virzīties uz priekšu politiskā ziņā. Mums bija vairāk nekā 150 tūkstoši atbilžu, kas, protams, publiskām konsultācijām ir ļoti daudz, un šajā sakarībā viņa vēlas šos rezultātus arī izskatīt komisāru kolēģijā, tā lai varētu izveidot kopīgu pieju par ISDS un lai varētu pēc tam vest sarunas arī ar padomi un parlamentu. Tā kā tuvākajās nedēļās jūs varat kaut ko tam līdzīgu gaidīt. No ASV puses tātad senāts ir nomainījis vadību, līdz ar to komiteju priekšsēdētāji arī mainīsies janvārī. Un Līdz ar to darba noteikšana, darba kārtības noteikšana kongresā tagad būs daudz vienkāršāka. Republikāņi varēs eh, sadarboties ar eh, savas partijas biedriem senātā. Tas eh, nozīmē, ka šī darba kārtība būs vienkāršāka. Tirzniecība ir viena no potenciālajām jomām, kur demokrātu administrācija un kongress varētu sadarboties. Tātad tas varētu nozīmēt to, ka 2015. gada pirmajā ceturksnī mēs varētu redzēt pirmos likumprojektus. Tas ir tāds kā mandāts, ekvivalents mandātam ASV konstitucionālajā sistēmā. Tas e, būtu arī īstais politiskais brīdis e, tētību sarunām. Tad, tad ja ir runa arī par ASV sarunām ar Āzijas valstīm. ASV 2015. Eh, gads ir kritisks gads eh, ASV sarunu vedējiem, jo ir skaidrs, ka viņi vēlas uh, panākt uh, rezultātus pirms uh, vēlēšanu gada, pirms 2016. gada. Tātad 2015. gads ASV būs svarīgs gads. Viņš noteikti vēlēsies uh, sadarboties ar Eiropas pusi, lai redzētu, kādā virzienā šīs tētips sarunas ies un kā panākt, lai tās būtu veiksmīgas. Tātad mums vajadzētu skatīties gan uz laika grafiku, gan arī uz saturiskiem jautājumiem. Jūs varat būt pavisam relaksēti, jums vēl ir pieci gadi priekšā, tāpat kā komisijai, tā kā jūs varēsiet to visu skatīt, tad, kad tas būs gatavs un jums e, nevajadzēs e, iedziļināties šajās garajās sarunās par 2015. vai 2016. gadu, jo jebkurā gadījumā tas parādīsies kaut kad jūsu mandāta laikā, un jūs varēsiet pieņemt lēmumu tad, kad šis laiks būs pienācis. Pavisam īsi vēl noslēgumā pirms e, došu vārdu savam kolēģim Petrusam. Kāda pašlaik ir šī sarunu gaita? Uh, Eh, sarunas vedam jau vairāk kā gadu, mums ir bijušas septiņas sarunu kārtas. Vispārīgi runājot, eh, viena gada darbam esam paveikuši diezgan daudz. To var teikt eh, uz lielāko daļu no sarunu jomām. Mēs pietuvojamies tādam kopīgam tekstam, konsolidētam tekstam, kura iekavās ir ieliktas arī abu pušu atšķirīgās pozīcijas. Uh, Piemēram, ja runa par ilgspējīgu attīstību, mums vēl nav uh, vienota teksta, jo amerikāņi to sauc par darba, uh, tirgu un vidi. Protams, mums vēl ir jāskatās arī uz daudzām citām jomām, kas ir ļoti būtiskas uh, šim um, nolīgumam. Vēl ir atlicis arī ļoti daudz darba pie tirgus piekļuvas jautājumiem. Tātad te ir runa par tirgus atvēršanu tajās jomās, kur tas vēl ir slēgts, kur vēl ir uh, ievērojams protekcionisms abās pusēs, un, protams, sarunu uh, rezultātam to vajag. Jaunie noteikumi arī paredz, ka šīs sarunas iz, izveidos noteikumu kopumu, kas kļūs par modeli, ko mēs varētu pārņemt citos mūsu tirdzniecības nolīkumos un iespējams arī PTO Ženēvā. Tas nozīmē, ka no um, tirniecības puses šeit parādās ārkārtīgi strateģiskas lietas, gan vidējā, gan ilgtermiņā, tātad piekļuve tirgum, regulējoša sadarbība, ne, neradot protekcionismu standartus, un tāpat arī e, noteikumu izveida vairākās jomās, kur šādu noteikumu vēl nav. Un vislabākais piemērs ir Langes pieminētais datu piemērs. Tātad šie dažādie veidi, kā dati tiek uzglabāti un kā ar tiem apmainās mūsdienu ekonomikā. Protams, mums ir jādomā arī par privātās dzīves neaizskarmību, bet tas tiek skatīts citur. Kā jau es minēju, šis nolīgums standartus nekādā ziņā nepazeminās. Privātās dzīves aizsardzība tiek risināta citur, tajos tiesību aktos, ko jūs esat pieņēmuši bet, ja runa par piekļuvi tirgam, tirgum, tad tirzniecības sarunvedējiem ir par to jārunā, un bez tā mūsdienu ekonomika nevar virzīties uz priekšu. Tas būtu viss, un došu tagad vārdu savam kolēģim Petrušam. Yes, thank you very much. Paldies. Priekšsēdētāji, labdien visiem. Hido nāca klajā ar vispārīgāku prezentāciju, tagad es eh, pastāstīšu nedaudz specifiskāk, tehniskāk, pastāstīšu par enerģijas un izēvielu pusi šajās sarunās. Tātad es esmu galvenais sarunvedējs šajā jomā no Eiropas Sanības puses. Eh, tas ir 21. gadsimta temats, tas ir izaicinājums, bet uh, Langes kungs jau pieminēja, ka uz šo jomu vēl pagaidām pilnīgi neatiec starptautiskie noteikumi, PTO noteikumi attiec uz enerģētiku un izēvielām, taču tur vēl ir zinām trūkumi vesela virkne operatoru darbību tiek risināts pašreizējos divpusējos nolīgumos. Tāpēc mēs uzskatām, ir, ka ir svarīgi izmantot TTIP. Uh, sarunas, lai izstrādātu globālus noteikumus un izveidot savu veidu noteikumu komplektu, eh, lai būtu atbilstoši ietvars šai jomā aktīviem operatoriem. Mēs iesniedzām priekšlikumu pirms gada apvienot eh, ASV. Tur bija, zinām, ilustrējuši noteikumu, ko varētu noteikt eh, sadaļā par enerģiju un izēvielām TTIP nolīgumā. Atkārtošu šie noteikumi attiec uz veselu virkni aktivitāšu šajā jomā. Piemēram, arī uz eh, ieguves un eh, eksploatācijas licenšu piekrišanu zināms cenu noteikšanas prakses, tās šajā jomā ir izplatītas. Tas attiec uz dubulto cenu uzlikšanas praksi. Tātad regulētās cenas, kas dažās valstīs pastāv. Šie noteikumi attiecas arī uz iespējamo aizliegumu darboties monopoliem, eksporta jomā, enerģētikas nozare. Tas attiec arī uz trešās, saucamās trešās puses piekļūt transporta, infrastruktūrai, enerģētikas produktiem, piemēram, tas attiec uz e, elektrības tīkliem vai uz uh, e, gāzes vadiem. Ir arī noteikumi, uh, kas attiec uz konkrētām pasaules daļām. Tad Ir arī runa par offshore gāzes un naftas eh, ieguvis darbību, drošību. Tātad tās ir jums, kas vēl šajās sarunās ir skatītas. Kā jau varat iedomāties, priekšlikums skat arī ļoti svarīgu jautājumu, proti ASV jēlnaftas un gāzes eksporta ierobežojumu no, noņemšana atsaukšana. Tas ir ļoti svarīgs mērķis. Es. Bez šiem fosilās degvielas elementiem, kas ir svarīgi, mums jau ir akī komentēri, ir vēl cita joma, atjaunīgās enerģijas aspekti. Šī, šo jomu esam paredzējuši tālāk attīstīt nākošajās sarunu kārtās. ASV puse vēl nav pieņēmusi politisku lēmumu par enerģētikas un izēvielu materiālu, izēvielu sadaļas iekļaušanu. Un vēl tādu nesam saņēmuši oficiālu atbildu uz uh, ES priekšlikumu. Runājot par sašķirnotās gāzes eksportiem, ASV norādīja, ka šo jautājumu varēs atrisināt tad, kad TTIP tiks noslēgts, kad tiks piešķirtās āsamais FTA status, brīvās tirdzniecības nolīguma status, un tad arī eksporta licences tiks piešķirtas automātiski. Tā, protams, ir vienpusēja lēmuma procedūra no ASV puses Un to, protams, ir svarīgi uzsvērt. Un šāda veida FDA status nepastāv runājot par jānaftu. No ES puses šī temata ģeostrateģiskā dimensija atkārtot tika uzsvērta energodrošība, konkurētspēja un sistēmiskie mērķi, kas ir saistīti ar mūsu prasībām tika paskaidrot politiskā līmenī, respektīvi iepriekšējā komisāra te Guhta vizītes laikā ASV septembrī. Lam, Lamsram kungs arī pieminēja enerģētikas sadaļu TTIP nolīgumā. Gaidot atbild no ASV uz mūsu dokumentu, tehniskais darbs turpinās. Um, dažādos posmos pie atšķirīgiem elementiem, kas ir iekļaut mūsu dokumentā. Un septītās kārtas ja posma laikā mēs specifiski pievēršām uzmanību trešās puses piekļuvēji transporta infrastruktūrai un tranzīta jautājumiem. Mēs arī apspriedām pārskatītu uh, eksporta licencēšanas, enerģijas eksporta licencēšanas procedūras. Mēs mēģinām atrast uh, atbilstību starp uh, abiem režīmiem, secinājām, ka ir laba sadarbība tehniskā līmenī starp regulētājiem. Mēs arī stiprinājām starp aģentūru procesu ASV pusē, bet, kā jau sacīju, mēs gaidām politisku atbildu uz mūsu prasībām. Nākošajai sarunu kārtai esam paredzējuši nu, tas atkal ir atkarīgs no oficiālas ASV atbildes, diskusijas par atjaunīgiem enerģijas avotiem un energoefektivitātes aspektiem. Un iespējams iekļausim arī vēl cits elements, kurus sīkāk neesam līdz šim apsprieduši vēl ar ASV. Tāda ir pašreizējā situācija šajā jomā. Un mēs, protams, ceram, ka pēc iespējas drīzākā laikā no ASV saņemsim atbildi uz mūsu dokumentu, un tas savukārt ļaus pavērt tālāk durvis turpmākajām diskusijām, pārējot no tehniskā līmeņa uz e, īstenu diskusiju režīmu. Paldies! Paldies abiem komisijas pārstāvjiem! Un tagad vārds būs politiskajām grupām. Katrs kolēģis var izteikties divas minūtes neilgāk. Mesešmita kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātā. Paldies, ka sniedzāt šo īso informāciju. Daži komentāri un jautē. Valsts iepirkums. Septembrī mēs šajā Atlantijas okeāna pusē uh, iekļāvām Melnkalnu valsts iepirkumu noteikumos. Tad rodas jautājums, kā tas atbilst ASV pieejai. Ja brīvās tirzniecības nolīgumu noslēdzam ar ASV, kur tad eh, šīs trešās puses valstis atradīsies attiecībā uz valsts iepirkuma regulējumiem? Runājot par mazajiem uzņēmiem, es redzu, septītās sanāksmes ziņojumā ir paziņots, uh, kā ASV norādījis vairākām problēmām uz eh, papā caurskatāmība, MVU piedal, piedalīšanos apspriedes procesā, noteikumu un ietekmes procesu. Kāda ir bijusi ASV atbilde? Kāpēc vispār, eh, kas tāds izskanēja, vai bija runa par kritiskām piezīmēm, vai tīri par saturisku norādi? Šīs sanāksmes ir cik vien iespējams neitrāls vispār grūti ir gūt ieskats, vai uh, ir runa par kritiku vai auglīgām diskusijām. Treškārt, subsīdijas lauksaimniecība, kokvilna, klīniski iztīrīti ir dokumenti, tajos nav ne pilītes no šiem tematiem to sauc par eh, šo te nolīgumu par visu nākotnes nolīgumu potenciālo māti. Mēs ceram, ka šo nādu drīz saņemsim un tā dzīvos ilgi, bet vai ir bijuši kādi komentāri no citām trešām pusēm valstī un kāda ir bijusi atbildi uz tiem? Kā šīs cerams nolīgums ietekmēs visu privās tirdzniecības nolīgums nākotnē? Paldies, Linarkungs, lūdzu. Kundze, lūdzu. My turn. I'm terribly sorry, chair. Ak tā, mana kārt runāt, es atvainojos, ka uzreiz to nesapratu, saka Milināra skundze. Paldies, es atvainojos, ka es kavējos uzstāties. Tātad man ir divi pavisam konkrēti komentāri. Pirmkārt, es esmu no Austrijas Nu, šī valsts ir ļoti skeptiski noskaņota uz TTIP. Eh, šeit klātesošie iespējams to ļoti labi zina. Es iestājos par šo nolīgumu, tāpēc, ka esmu pārliecināta, ka tirzniecība un arī brīvā tirzniecība ir pamats visai labklājībai. Tātad mani jautājumi, ko uzdot jums, attiec uz diviem tematiem. Pirmkārt, pat labam, <clears throat> mēģinām pieņemt sita šo nolīgumu ar Kanādu. Kā šis nolīgums ir saistīts ar TTIP jūsu skatījumā? Kaut kur rodas iespējas, ja sita izdosies noslēgt, ir arī lielāka iespēja, ka būs labāks izējas punkts TTIP procesam. Un otrais jautājums. Nacionālie parlamenti. Vai tiem arī būs jāratificē TTIP? Kāda ir komisijas nostāja par šo lietu? Paldies! Liels paldies! Ešeņīka kungs, lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Liels paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Nesen lasīju daudz pētījumu, piemēram, ar Taftas universitātes pētījumu, kas šeit man ir uz galda, un vairumu pētījumu uzskat, ka Tas fakts, ka es parakstīs TTIP, eh, būs saistīts ar eh, smagām sākām, eh, cik daudz, tad samazināsies iegumums no darba, no kapitāla, no ekoloģis, būs arī nelabvēlas ekoloģiskas sekas, un vairums pētījuma arī atzīst, ka MVU īpaši labumu negūs no TTIP, drīzāk būs otrādi un pat tiek apgalvots, ka no IKP viedokļa arī uzlabojumi nav gaidām. Tātad mēs zinām, ka lielie uh, transnacionāli uzņēmumi gūs labumu. Taču mans jautājums ir tāds, ko iegūs Eiropas pilsoņi un mazie vidēji uzņēmumi, ja vispār kaut kāds būs viņa ieguvums. Paldies! Thank you! Paldies! Borelī kungs lūdzu. Ok, Mr. Borelī. Nell'ultimo round negozi... Pēdējo sarunu kārtā par maziem vidējiem uzņēmumiem abas iesaistītās puses uzsvēra to, ka MVU vairāk ir jāiesaista apspriež procesā, jo tieši šie uzņēmumi jutīs uz savas ādas kā attīstās īstenā situācija. TTIP nolīgumā jā, mm, jāmēģina paredzēt draudi, ka iespējams ievērojams samazināsies uzņēmējdarbības apjoms Eiropā. Mums jānodrošina, ka šī MBU spēja konkurēt globālā tirgu. Kādi ir jūs rīcībā esošie dati par MBU iesaisti sarunās? Un kādas būs sekas, kā tas ietekmēs MVU viņu spēju konkurēt. Turklāt mēs vēlamies, lai MVU tiktu iesaistīt sarunu, kārtās jābūt arī sabiedrības apspriedēji. Es domāju, tā, tas ir jāatrisina ar Eiropas komisijas spēkiem. Jāpatur prātā, ka cilvēks taču ietekmēs TTIP, iespējams, viņi arī no tā gūs labumu. Mūsu skatījumā uh, šī iesaist ir visnotaļ samā līmenī. Ne jau tāpēc, ka cilvēki uzskata, ka tas nav interesants, bet tāpēc, ka uzņēmumu MVU vispār nekādā veidā netiek iesaistīti. Viņi arī nespēj izsakot, kas notiek. Kā mēs Eiropā varam nodrošināt to, lai šīs sarunas par titiem būtu caurskatāmīgas un cerams, ka līdz šī gada beigām izdosies to panākt? Maybe you would like to say Varbūt jūs vēlētos e, tagad jau atbildēt uz e, pirmajā kārtā uzdotiem jautājumiem. Paldies! So, uh, mēs... Un tātad, Mesersmita kunga jautājumi. Valsts iepirkums. Privās tirniecības nolīgumā pirmais mērķis, protams, ir piedāvāt abām pusēm priekšrocības. Un pamatprincips ir tāds, ka viens otram piedāvā kaut kādas priekšrocības, bet nevis rodas priekšrocības kaut kādām tādām pusēm, kas līgumu neslēdz kādam trešām pusēm. Tad tā ir tāda kā novirz no parastajiem principiem, kas tiek piemērot, piemēram, PTO kontekstā. Respektīvi, tur teikts, ka priekšrocības jānodrošina visiem. Tad, tad ko piedāvāsim amerikāņi? Tie amerikāņi piedāvās arī mums. Tātad tas ir lūk nolīgums starp divām pusēm. Un, protams, tā tas būs arī šajā gadījumā, un tas pats attieksies arī uz valsts iepirkumu, kas attiec uz MVU. Bija vairāk deputāti, kas uzdeva jautājumus par MVU, sakot, ka lūk, it kā ir tāda sajūta, ka drīzāk šis nolīgums kalpos tikai un vienīgi par labu lielajiem uzņēmumiem, kas jau ir atraduši ceļu pāri Atlantijas okeānam uz ASV tirgu un savukārt mazie uzņēmumi priekšrocības negūs. Es domāju, no ASV puses viņiem ir tieši tādas pašas bažas, tāda pat analīze respektīvi lielākoties tirniecību tāpat laikā veids tieši MVU, ja skatāmies uz makroekonomisko analīzi, bet pavisam neliels, neliels procents no MVU nodarbojas ar importu un eksportu. Līdz ar to pastāv milzīgs potenciāls, izaugsmas potenciāls MVU sektorā, ja starptautiskā tirniecība tiks padarīta vienkāršāka, ja prasības būs vienkāršākas, standarti netiks sarežģīti. Un tāpēc es domāju, ka tā māksla šais sarunās ir tāda, ka mēs cenšamies rast tādus mehānismus, kas ļautu samazināt birokrātiju, visu šo papīru būšanu un slogu maziem uzņēmumiem, bet vienlaicīgi aizsargātu to aizsardzības līmeni, pie kā esam pieraduši mūsu sabiedrībā un tirgu, un kas atsevišķos gadījumos ir atšķirīgi no ASV. Un tāpēc, lūk, šī saruna vešanas māksla ir saglabāt atšķirības, bet iz, m, izņemot vienīgi tajos gadījumos, kad drīzāk ir kaut kāda tehniska iemesla, kuriem nav, piemēram, nekādas loģikas. Nu, piemēram, šie e, testi automašīnām vai drošības normas automašīniem, kas nav vienāds, bet e, pēdējos 40 gados tas, protams, nav novērts ne pie kādām fatāliem incidentiem, un tāpēc, kāpēc ir vajadzīgi divi atsevišķi regulējumi, ja abi ir vienlīdz labi? E, Eh, un šādā veidā mēs varam samazināt izdevumus, izmaksas, un neviens eh, nu, ar to apdraudēts netiek. Šāda veida regulējumu gadījumā mēs cenšamies, centīsimies samazināt birokrātisko slogu, viss pārējais tad tiks vienādots, un, protams, pirmais, kas nu, būs labumu no tā visa, būs tieši mazie uzņēmumi, jo lielie uzņēmumi faktiski jau ir raduši veidu, kā apiet pašreizējos ierobežojumus vai tikt tiem pāri. Siemens, piemēram, sen jau zina, kā iekļūt ASV tirgu, tāpat kā General Electric zina, kā iekļūt Eiropas tirgu. Un daudz kas no, no tā, ko mēs darām, faktiski ir e, vērsts uz to, lai mēs veicinātu šo savstarpējo tirzniecību, lai padarītu to vienkāršāku tā, ka tas nāktu palaukt tieši mazākajiem spēlētājiem tirgu. Par lauksaimniecību Messeršmita kunga jautājums. Subsīdijas netiek apspriestas šo sarunu ietvaros subsīdijas tiek apspriestas ar visiem pasaulē vienlaicīgi, jo mēs negrasamies mainīt kopējo lauksaimniecības politiku tikai viena partnera dēļ. Uh, Tāpat kā amerikāņi, protams, arī nemainīs savu lauksaimniecības likumu, tāpēc, ka viņi ved sarunas ar mums. Ja vēlamies skatīties uz subsīdiju režīmu, tad visiem partneriem ir jābūt vienkopus pie viena galda, jo, protams, ka visi šie aizsardzības režīmi un subsīdijas paralēli attiecas uz pilnīgi visiem par, par, partneriem koordinētā tirgu. Tātad par subsīdiem te netiek runāts, bet par piekļuvu tirgumu gan. Un tas ir tieši tas pats gadījums, kā attiecībā uz valsts iepirkumu. Mēs dosim jaunu piekļuvu ASV mūsu lauksaimniecības tirgiem, tāpat laikā Protams, gaidam un ceram un paredzam, ka mums būs piekļuva ASV lauksaimniecības tirgumu. Un es gribu jums pastāstīt, ka mēs esam neto eksportētāji lauksaimniecības produktu jomā ASV, uz ASV tirgu. Mēs nereti domājam, ka, lūk, galvenās uh, intereses mums lauksaimniecībā ir aizsardzības pozīcijās. Nē, mēs eksportējam vairāk pārtiks preču nekā importējam, un turklāt mēs eksportējam ļoti kvalitatīvus produktus. Tātad tās vietas, ko mēs varam radīt, tad tās ir augstas kvalitatīvas, kvalificētas darba vietas ar kvalitatīviem, kvalitatīviem produktiem un precēm. Un te nu mēs varam pilnīgi noteikti uh, gūt priekšrocības. Visa šīs geogrāfiskās notiksmes, vīni, sieri, šķiņķis, kas, kas mums nāk no mūsu puses ar geogrāfiskās izcelsmes norādēm un kas tiks saglabātas. Un tāpēc pilnīgi noteikti, šī, jāsaka, arī šīs markas jau nepiedara lieliem multinacionāliem uzņēmumiem, bet gan mazākiem uzņēmumiem. Uh, Tālāk, visas ekonomiskās, visas ekonomiskie pētījumi liecina par to, ka visam trešām valstīm jābūt neto ieguvējumiem, pat tad, tad, ja šis būs tāds preferenciāls nolīgums, standarti un aizsardzības līmenis tik notiek tikai abu pušu starpā. Trešās puses no tā gūs labumu pilnīgi noteikti tieši tā, kā tās gūst labumu, piemēram, no vienotā tirgus, ka tas tika izveidots uh, savulaik Eiropā. Toreiz viss runāja, ka lūk, būšot šis Eiropas cietoksnis tā tālāk, bet tā nebija jo eksportētājs, kas vēlējās pārdot preces uz ES, sastapās ar to, ka visā Eiropā ir vienādi standarti, un viņam, viņš ne, nebija vairs tā, ka viņš var ievest preces tikai vienā valstī, bet gan visā Eiropas Savienībā. Un tāpēc viss, ko Eiropas Savienība dara, lai veicinātu vienotus standartus, nāks tikai un vienīgi par labu. Bet tajā brīdī, kad varēsim vienoties par vienotiem standartiem, tas nāks par labu mums, bet, nu, tās kā papildinošs efekts būs arī tas, ka tas nāks par labu trešām valstīm. Kundze, jūsu jautājums. Austrija, protams, ir tāds izaicinājums mums, un te nu es aicinu jūs mums palīdzēt tieši tāpat kā dažās citās dalībvalstīs, kur ir pretestība, um, aicinu jūs mums palīdzēt. Tā, protams, ir daļa no diskusijām, nenoliedzam, es nekad nedomāju, ka um, tas tā vienkārši norisināsies. Jums jāpalīdz mums viņiem izskaidrot, kas tad ir šis TTIP. Uh, Izstāstiet to saviem vēlētājiem, un tie, kas tic šī līguma vajadzībai, tad esat motivēti, rīkojieties, un tie, kas varbūt tam tik ļoti netic, nu, jā, tas arī ir jūsu ziņā, bet katrā ziņā tas ir ļoti aktuāls jautājums, un beigu beigās mums visiem ir jāsaņem pamatot informāciju par to. Cita, protams, būs viens no modeļiem šim nolīgumam, bet ne pilnībā, jo, piemēram, amerikāņi ir teiks, lūk, par šito jūs vienojaties ar kanādiešiem, bet mēs neesam tik droši, ka gribam tieši to pašu, mēs skatāmies jautājumu citādāk, mēs esam daudz lielāki un tā tālāk. Un tā, piemēram, jūs redzēsiet, ka viņiem nebūtu negribēsies vienmēr tapt pielīdzinātiem Kanādai. Un cita tāpat laikā, protams, ir viens no modernākajiem tirniecības instrumentiem, kas ir mūsu līdzībā. Tas tika rakstīts tikai pirms diviem mēnešiem. Tur ietverts, eh, nu, tas labākais no tā, ko esam varējuši izstrādāt, sagatavot tirniecības politikas jomā, respektīvi tas ietver noteikumus sadarbībai globalizētos apstākļos. Un tāpēc daļa no TTIP un kā mērķa un kāpēc tas ir tik svarīgs ir Tas, ka mēs vēlamies izmantot globalizācijas piedāvātās priekšrocības tādā pieticīgā veidā, e, nu, varbūt spēcinot zināmas notikumus, un par to jau tieši arī runājam attiecībā uz enerģijas sektoru. Ja skatāmies enerģijas sektoru pēdējos 60-70 gadus, nu, tā, šī joma katrā ziņā nav bijusi, nu, tā paraugstunda e, atklātā tirgus konkurētspējīgai situācijai. E, T Par, par Miksitī runājot, mēs ģen, tirniecības ģenerāldirektoru runājam, ka, nu, kad nonāksim pie tā, tad arī iesim pār šo tiltu. Pamatojoties uz to, kas ir nolīgumā pašlaik, skatīsimies uz līgumu, protams, tad, nu, mēs lemsim, kādas ir rekomendācijas attiecībā uz situāciju šeit, bet es domāju, ka lielākā daļa cilvēku apzinās, ka, ņemot vairāk šis jautājums tik liels un tik svarīgs, iepriekšējais komisārs šķiet pat proto, ir nu, piefiksēts, ka teicis, ka tam pilnīgi noteikti būs vajadzīga ratifikācija parlamentos. Bet nu, apzinieties arī, ko tas nozīmē. Jums kā Eiropas parlamentam tas jāsaprot labi. Jūs padomājiet par to, kāda ir jūsu loma tad tādā gadījumā, ja jūs teiksiet, lūk, visu šo vēlamies virzīt arī caur nacionālajiem parlamentiem. Un ko tas nozīmē, piemēram, arī tirdzniecības politikas tālākai attīstībai. Jo, protams, ir šā, šāda veida noteikti problēmām sastrādāties arī attiecībā uz citiem nolīgumiem. Jums šeit katrā ziņā ir ļoti liela loma spēlējama. Un tas jums jāpārdomā. Tas, ko es gribu teikt, ir tad, kad es biju tāds jaunāks, vēl mazliet strādāju par ierēdi, toreiz padome bija mūsu pilnvarošanas vide, un tagad, protams, tā ir padome un parlaments, ka mums jāprasa atļauj. Un tad, nu, padomājiet, cik cik lielā mērā dalībvalstu parlaments šajā ainā iedars, jo, protams, jo vairāk pārbaudas un apstiprināšanas līmeņi būs, jo mazāka rīcības spēja būs mums. Es nebūtu pārsteigts, ja mēs gadījumā izvēdos, izvēlēsimies pilnīgu ratificēšanu, tad amerikāņi teiks, nu tad tādā gadījumā mēs valsosim par to tajā brīdī tikai tad, kad visas 28 dalībvalstis būs līgumu ratificē, nolīgumu ratificējuši. Nu, padomājiet par to. Par MVU atkal šķiet šo jautājumu es jau atbildēju, bet par pilsoņiem runājot, jāsaka, šeit mēs arī domājam par citiem nolīguma aspektiem, respektīvi tādiem aspektiem, kas varētu tieši interesēt pilsoņus, visu vecumu pilsoņus. Gan te par mobilitāti ir runa, kā piemēram varētu veicināt darba apmaiņas iespējas tā, lai darba ņēmēji varētu vien, no vienas uz otru teritoriju doties. Un, protams, daudz kas no tā būs ļoti interesanti tieši jauniešiem. Par pārskatāmību runājot, es to minēju jau ievadvārdos. Es domāju, ka mūsu komisāri pilnīgi noteikti drīz nāks klajā ar iniciatīvu, viņi saņems vairāk scenārijus, viņš šķiet vispirms vēlas tos apspriest ar Langas kungu, un pēc tam jūs arī tūlīt par to visu dzirdēsiet. Paldies! Nākamais runātājs - Ernsta Skundze. Uh, jā, vielen dank. Liels paldies! Es nāku no Austrumvācijas reģiona, kur lielākā daļa uzņēmumu uh, ir ar 10 vai 15 darbiniekiem. Nu, tie ir tie uh, mazie uzņēmumi, ja drīzāk pat mikro uzņēmumi, par ko es runāju. Un jāsaka, no tieši no šīs jomas mēs saņemam ļoti daudz kritikas attiecībā uz tētipu, ir ļoti liels bažas, ka, lūk, tam varētu būt ļoti negatīva ietekme, tīpaši šiem mazajiem, attiecībā šiem mazajiem MVU. Un jāsaka, līdz šim tas, ko jūs mums sakāt, mani tomēr nepārliecina, tas nav pietiekami, jo mazie MVU nekad nevarēs izmantos iespēju, piemēram, autobūvas nozarē, izmantot šos vienotos standartus un tādējādi atvērt ASV kaut kādus liels veikals un tam līdzīgi. Tāpēc, manuprāt, jautājums ir,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 Tomēr joprojām par šiem maziem uzņēmumiem, tāpēc gribētu dzirdēt no jums papildus informāciju. Nerunājam jau tikai par šiem maziem uzņēmumiem Austrumācijā, bet arī citās valstīs par datu aizsardzību tālāk runājot. Mūsuprāt, ir pilnīgi neapstrīdam tas, ka šādā TTIP ir jāparedz skaidri datu aizsardzības likumi, nedrīkstam no tiem atteikties, un trešām kārtām grib dzirdēt jūsu viedokli par globālo attīstības un vides institūtu 14.03 eh, dokumentu, kur tiek runāts par trūkumiem, kas izrietēs no, pašai, no, no šī TTIP, it īpaši attiecībā uz eh, darba attiecībām. Nu, varbūt jūs varat tādus konkrētus piemērus minēt, nevis tikai tā vispārīgi par kaut ko runāt. Paldies tālāk, Kariņa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. vārds pārskatāmība. Tas ir tas, par ko jāatceras, jo jāsaka, es atrodos tādā diezgan dīvainā situācijā. Es domāju, ka visi no tautas partijas mēs, protams, pilnībā atbalstam TTIP. Lieliska doma. Bet tagad, tagad, nu, lūk, ir debates par plusiem un mīnusiem, bet kā tad mēs varam par to spriest, ja mēs pat nezinām, kas tur, kā šis process risināsies? Cik es saprotu, nu, es saprotu sarunu procesu, jā, bet tāpat laikā būtu vienkārši interesanti saprast, nu, piemēram, enerģiju un izēvielas, šī sadaļa. Tas ir tieši šīs kompetences kompetencē. Eiropas Savienībā nav kopēja vienota enerģijas tīkla. Tas ir mērķis vēl tikai, bet tāda mums vēl nav. Un tāpēc šais sarunās, vai tam ir kāda loma, kādi jautājumi uzspēl šais sarunās, piemēram, amerikāņiem? ar ko viņi nav apmierināti, un kādi jautājumi mūs pelda Eiropas pusē, kas ir tas, kas mūs nemierina, un kādi jautājumi vispār nav problemātiski šajā konkrētajā jomā, un vai tas fakts, ka mums nav šī kopējā tirgus vēl joprojām, vai tas ietekmē sarunas, man vienkārši ir diezgan grūti saprast šo procesu, es teikšu jums vienkārši atklāti, man liekas, tas tāds diezgan švaks veids, kā strādāt no parlamenta skatu punktu raugoties, par ko mēs vispār šeit diskutējam. Es varu runāt ar saviem vēlētājiem par kaut kādu ideju, jā, bet man ir vajadzīgs minēt arī to, kā šī ideja pavisam konkrētos pasākumos tiks īstenota kā tas parādīsies tekstā. Un tāpēc es gribu saprast, par ko tad īsti mēs šeit runājam. Neiesim pat eh, plašākā, jo manē enerģija un izēvielas, jūs to pieminējāt, tas ir šīs komitejas kompetence, kādi ir jautājumi, kas ir problemātiski un kā tas, ka mums nav kopēja enerģijas tirgu, ietekmē sarunas. Thank you very much, madam. Eh... Paldies. Lopes Spermējā kundze. Sí, buenas tardes y a todos. Jā, sveiki, labu pēcpusdienu visiem. Mēs nevaram piekrist eh, ne saturam, ne tai formai, eh, kāds varētu būt šim potenciāliem nolīgumam. 92% no sanāksmēm, kas notikušas, ir bijušas tieši ar lobby, lobētājiem, kas pārstāv daudznacionālu uzņēmumu intereses. Un, ja gal galā nav nekas šeit slēpjams, tad kāpēc šie visi dokumenti nevar tikt publiskoti, kāpēc nevar uzsākt diskusijas par to atklātā veidā, par saturisko pusi runājot? Es domāju, tas ietekmēs tādas valsts kā Spānija, jo Protams, ka no valsts uz valsts pastāv dažāda veida nelīdzsvarotība dažādos ekonomikas sektoros, un uh, tā visa rezultātā pieprasījums jau nepieaugs. Ir ļoti nelielas iespējas radīt papildus darba vietas un no jauna atdzīvināt uh, rūpniecības nozaru līdzsvarotā veidā. Es domāju, ka to vajadzētu uzskatīt šai komitejai par prioritāti. Mums taču galu galā ir tādas vienošanās nolīgumu kā nafta, piemēram, kur mēs redzējām miljardi pazudu pirmajos gados, tika zaudēti. Atgriezīsimies, atg tik, nonācām atpakaļ pie 79. gada līmeņa, neskat, neskatoties uz to, ka ražošana produktivitāte bija pieaugusi. Kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Un es nezinu, nedomāju, ka šis nolīgums iet pareizajā virzienā. Paldies, tālāk Teličkas kungs. Priekšādētāji, paldies! tika jau ļoti pamatot teikts, ka jums ir jādabū Eiropas parlaments savā pusē. Bet jāsaka, Eiropas parlaments šai brīdī tomēr ir ļoti sašķelts. Vismaz domas pilnīgi noteikti dalās. Te daudz, kas tiek runāts par to, ka trūks pārskatāmības un konkrētos jautājumos arī saturiskās puses. Es, protams, ticu TTIP un tieši tāpat kā Angelika, es uzskatu, eh, ka mums eh, ir tādas jomas, kas varētu radīt problēmas arī, bet es domāju, ka mēs vienīgi varam cerēt, ka dialogs būs pārskatāms un pēc iespējas atklātāks. Es neticu pārāk daudz šādiem publiskiem sarunu mandātiem. Es redzu, kādas te ir ēnas puses, bet tāpat laikā debatēm jābūt nopietniem priekšstādā, tāpēc es piekrītu, eh, priecājos, ka šodien esat šeit un varbūt varam pat par to runāt tādā mazliet citādākā formātā, ciešākā, slēgtākā formātā, lai varētu saņemt vairāk informācijas. Viens eh, tāds jautājumu kopums Es domāju, ka galvenā priekšrocība un tāpat laik arī galvenais uz, problēma jautājums TTIP būs regulējošais jautājums. Tur arī ir šis mazīgais potenciāls. Es augstu vērtētu, ja jūs varētu nākt klajā ar detalizētākiem komentāriem. Pirmam kārtām par valsts iepirkumu enerģijas jomā. Kādas problēmas šeit mūs gaida? Un otram kārtām atomenerģijas drošība, kodoldrošība. Tas ir jautājums, kas šobrīd zināmā mērā paradoxālā kārtā sašķeļ arī mūs e, un atdala mūs no transatlantiskajiem partneriem. Drīzāk šeit ir lielāka saskaņotības starp ASV un Krieviju no vienas puses un ES no otras puses. Vai jūs varētu runāt par šo jautājumu? Un trešais, protams, ir autobūvas nozare. Protams, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Te runājam tieši par standartizāciju un par regulējošo ietvaru. Vai mēs sastapsimies ar papildus administratīvo slogu? Un būs šī valsts iepirkuma lietas šai ziņā. Kāds ir jūsu uzskats par šo jautājumu? Paldies! Thank you. Um... Paldies! saka Eteriģis kungs. Es vispār principā atbalstu brīvo tirniecību un brīvās tirniecības nolīgumu, un tad, kad klausos uh, diskusijas par TTIP, es gribētu to atbilst, atbalstīt, bet jāsaka, man vajadzīgs vairāks, vajadzīgi paskaidrojumi. Es esmu bijušais uh, tērauda pārdevējs, un kad jūs runājat par autobūvu, man tas izliekas ļoti aizraujoši. Es ceru tiešām, ka pienāks tāds brīdis, kad e, būs tā, ka ko mēs piedāvājam, tas mums tiek piedāts. Bet kas nodarbina manas vēlētājs, un par to saņem ļoti daudz jautājumus, ir, lūk, kas ir fenomenāli, ka cilvēks tas vienkārši vispār interesē, bet Lielbritānijā mums ir, lūk, Nacionālā veselības aprūpes, vesel, eh, aprūpes dienests valsts inspekcijas kontrols, bet pēdējos gados ir arī šeit ienācis tāds privāts elements, privātais finansējums nu, piemēram, varētu to saukt par privatizāciju caur sētas durvīm, bet, nu, faktiski tas ir tāds valsts finansējuma pasākums, bet bažas šai kontekstā ir tādas iedzīvotājiem liekas, ka saskaņā ar šiem apstākļiem ASV korporatīvie juristi varētu izmant šos valsts strīdus risināšanas mehānismus, lai iesūdzētu tiesā eh, valdību un tad liktu viņiem, piemēram, eh, ļautu viņiem piedalīties šīs veselības aprūpas sistēmas finansēšanā, un, piemēram, tas būtu briesmīgi, ja tagad būtu Ņujorkā kaut kāda kādi juristi, kas tagad te kaut ko, kaut kas viņiem te piederētu. Man ir jāspēj pateikt vēlētājiem mājās, ka tā tas nenotiks, ka mūsu veselības aprūpas dienests, valsts dienests ir drošās rokās. Tālāk Angelika Nīblere. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu šeit runāt par diviem svarīgiem tematiem šīs dienas debatēs. Jūs jau tos pieminējāt. Pirmkārt, mums ir jāpaskatās uz caurdzamības jautājumiem. Um, paldies Dievam, daudz kolēģi jau pieminēja šo tematu, un es uh, domāju, ka mm, būs vajadzīga lielāka caurdzamība. Kā jūs norādījāt, jā, uh, komisāri ir apņēmusies to nodrošināt, un uh, Tieši tāpēc mums ir jānodrošina tāds jauns pacēlums eh, TTIP sarunās, bet mēs gribētu dzirdēt šodien konkrēti, kas tieši ir paredzēts. Ko tad jūs darīsiet, lai nodrošinātu šo caurdzmību? Kādas ir šīs 5, 6, 7 izvēles iespējas? Tāpat eh, daudzi kolēģi runāja, un Karim kungs teica, ka jā, mēs vēlamies, lai eh, TTIP nodrošinātu iespējas mūsu vidusšķirai, bet, diemžēl, mēs zinām pārāk maz. Tieši tāpēc arī cilvēki baidās, un viņi ir nobežījušies. Viņi uh, saka, ka te īstenībā ir uh, jāveic kampaņas un uh, jāvēršas pret TTIP. Es biju nesen kādā pasākumā, kur simtiem cilvēku stāstīja man, kāpēc viņi ir pret TTIP. Bet uh, es viņiem teicu, nu pagaidiet, mēs jau labi nezinām, kas tur būs iekšā taču pozīcija bija tiešām strikta, un viņi tiešām vēlās, lai mēs dotos uz šiem vēlēšanu apgabaliem un viņiem stāstītu, kas tad būs šajā TTIP. Man noteikti daudz kolēģi varētu pievienoties, ka iespējams mēs saskarsimies ar šādām problēmām, taču neesiet lūdzu pārsteigti, ka uh, Uh, šis parlaments ar lielu vairākumu, neskatoties uz to, ka šajā TTIP uh, būs iekļauts, nevarēs uh, būt pār TTIP, tāpēc ka cilvēkiem ir bažas par šiem jautājumiem, un es to pilnībā saprotu. Otrais, šies bāžas un šie jautājumi ir jāatbild. Par to es arī iestājos. Katrā lēlēšana apgabalā īstenībā tagad tiek veidota rezolūcija pret TTIP manā valstī. Uh, Un tieši tāpēc, ja es tagad balsošu par šo TTIP, man vajadzēs saviem vēlētājiem to argumentēt. Man ir jāuzbilda šiem, jāatbilda šiem jautājumiem, jo visi politiķi no tā baidās. Galu galā parlamentā, piemēram, ir teikts, e, vietējos parlamentos ir teik teikts, ka e, mēs nevēlamies tālāku liberalizāciju ūdens piegādes jomā. Un tad man ir jāskaidro, kāpēc, e, ka nav šajā TTIP nekas tam līdzīgs paredzēts. Par enerģētiku man ir vēl viens jautājums par hidrausko šķelšanu, par arī. Par to arī tiek vestas sarunas, un par to arī cilvēki ir nobežījušies, jo uh, valstis, kas ir pret šo šķelšanu, tagad ir nobežījušās, ka ar TTIP, eh, tā kā savu aiz, aiz, aizkulisēs, eh, šis jautājums tiks uh, ievests. Paldies, Pauls Rubiks. Man ir liels prieks, ka arī Rūpniecības komitejā tik intensīvi diskutē par šo tematu. Protams, mēs iestāmies par ieguldījumiem un ārvalstu tiešiem investīcijām Eiropā. Mūsu intereses ir arī investēt ASV, un tieši tāpēc mums vajadzētu padomāt par īpašuma aizsardzību. Mēs redzam, ka Eiropā šeit tiek minēti vairāki gadījumi. Mēs eh, šeit arī savā komitejā esam skatījuši lietu. Varbūt jūs varētu pastāstīt, ka šis e, jautājums ir pilnīgi nošķirts un ka īstenībā tam nav nekāda sakara ar, vat, ar šo Vatenfālu lietu. Un mūsu lauksaimniecības uzņēmumi ar ļoti legāliem un, ģir, un pareiziem līgumiem ir e, uzsākuši darbību Ungārijā. E, Galu galā mums ir jānodrošina arī mūsu investoru aizsardzība šeit pat Eiropā. Tam nav nekāda sakara ar TTIP. Mums ir Eiropas Savienības tiesa, kas varētu pieņemt attiecīgus lēmumus, bet kas notiks, ja radīsies strīdis starp Eiropas Savienību un ASV, tad um, Pasaules tirdzniecības organizācijā ir jā, jāveic strīdu atrisināšanas procedūra, un mums vajadzētu nodrošināt, lai nebūtu nekāda tirdzniecības kara. Mēs šādu karu nevēlamies. Mēs vēlamies tādas pārastas procedūras, eh, kur mēs varam izdiskutēt, kas tad ir atbildīgs, un to visu vajadzētu nodrošināt arī visiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka tieši MVU šis, eh, mm, eh, šis nolīgums būs svarīgs. Pašlaik tikai 30% no um, MVU eksportē ārpus Eiropas. Uh, Un e, tas varētu arī būt e, vislielākais pieaugums. Mums vajadzētu nodrošināt, lai MVU var gūt labumu no šī līguma un lai mūsu pilsoņiem nosacījumi būtu labāki. Ar šo izvēli visticamāk šie procesi tikai zaudēs, un Eiropas parlaments noteikti šeit iejauksies, mēģinās saprast, kur ir šīs vājās vietas institucionālajā struktūrā Eiropas Savienībā. Uh, Komisijas uzdevums ir intensīvāk veikt informēšanas darbu. Es tāpēc pateicos, ka jūs esat šodien pie mums ieradies un ka atbildat uz konkrētiem jautājumiem. Nu, eh, žēl, ka mēs eh, tagad nevaram eh, lūgt, lai citi, kurus kritizē arī atbildētu šiem jautājumiem. Bonīkungs. Okay. TTIP Eiropā ir ļoti būtisks, tas ir būtisks mūsu attīstībai, taču es gribētu pieminēt vienu problemātisku jomu, kas saistās ar datu aizsardzību un nosacījumiem, kā plašapjoma dati var ietekmēt ekonomiku. Un kā šī ekonomika tātad attīstās tieši datu attīstības kontekstā. Eiropas parlaments gaida padomas nostāju, lai uzsāktu trilogu sarunas par datu aizsardzības pakotni. Pirmām kārtām Eiropas Savienībai vajadzētu pabeigt datu aizsardzības eh, regulējumu, nevis vest eh, sarunas eh, par visu kopā TTIP pakotnes ietveros. Visu šos jautājumus vajadzētu nodalīt, taču šos procesus vajadzētu vadīt konsekventi. Kā komisija nodrošinās šo konsekvenci un kā tā nodrošinās, lai šie procesi ir nodalīti? Tāpat, e, kā komisija nodrošinās, lai mūsu pilsoņu dati tiktu aizsargāti. Šādi aptveroši nolīgumi ir ļoti būtiski, lai varētu paskaidrot visus datu aizsardzības aspektus. Paldies! Lielas paldies arī, ka iekļāvāties jums atvēlētajā laikā. Marijas kungs. Es to gribu, brāl. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlamies pateikties komisijai par tā sniegto informāciju. Vēlos arī uzsvērt, kāda nozīme būs nacionāla parlamentiem. Nu, tas mums nu šeit e, Eiropas parlamentā nav jāizlemj, jo ir zināmas kompetences Eiropas Savienības uh, ziņā. Uh, Ir taču kompetences uh, princips, līdz ar to Eiropas Savienībai ir savas kompetences, te ir runa par jaukto nolīgumu, mixed eh, agreement, tad uh, Eiropas parlamentam te ir kas sakāms, un arī Nacionālajā parlamentam te ir kas sakāms. Tātad ir pavisam skaidrs procedūras, kas jāievēro. Un ja kaut kādā veidā Nacionālo parlamentu kompetences tik, tiks ierobežots, tad tas uh, radīs nelabvēlīgu mm, gaisotni turpmāk. Skaidrs, ka te ir uh, nacionālo dalību valstu kompetences un tās nevar pārņemt Eiropas Savienība. Otra lieta, kas notiks ar šo lielo Eh, nolīgumu. Es to devēju par ekonomisko NATO, ekonomiku NATO. Nu, vismaz tāds man ir par to ieskats. Vai tas palīdzēs investīcijām Eiropas Savienībā? Nu, jāsaprot, ka investīcijas, ja ieguldījums ietekmē izmaksas un konkurētspēju neietekmē tik, tikai tas, ko dažlab nepareiz uzskata uh, darba spēka izmaksas, bet arī enerģijas izmaksas. Tātad, ja varētu plašāk izmantot outsourcing, tad uh, arī mēs varētu izmantot lētu enerģiju, kas ir pieejama ASV. Tātad lielie ES uzņēmumi ieguldies ASV, izmantojot, izmantojot lēto uh, slānekļa gāzi. Tātad par šo tematu mums ir nopietni jādomā, lūdzu mūs par to informēt, un tāpat vēl pavisam īsi mazie video uzņēmumi Eiropā. Tiem nav pieredzes uh, piedalīties konkrēti ciņā lielajos tirgos. Galvenokārt ASV atru ir mazie video uzņēmumi, kam ir šāda pieredze. Kā tad varēs konkurēt? Uh, Jā, protams, tas viss ir attaisnojami, taču mūsu viesi vēlētos atbildēt, un pēc tam ir eh, paredzēti vēl seši jautājumi. Seši kolēģi varēs uzdot jautājumus, un tad es domāju, ka mums vajadzētu runātājs raksta slēgt, jo darbs jābeidz laikā. Septiņi jautājumi, labi, un tad viss, tiešām pieliekam punktu. Lūdzu tagad atbildes. Paldies! E, tagad tādi ievadvārdi, atbildot uz visiem jautājumiem. Mēs esam ierēģi, tas nozīmē, ka, ja jūs vēlaties e, diskutēt par šiem jautājumiem, ja jūs vēlties saņemt papildu informāciju, tad mēs vienmēr esam jūsu rīcībā. Mēs sadarbojamies ar priekšsēdētāju Langi un Inta komiteju, bet mēs tikpat labi varam sadarboties arī ar jums. Mēs redzam, ka interese ir liela un uh, patiešām cilvēki vēlas saņemt detalizētāku informāciju. Dažos gadījumos varbūt tas nebūs Petros vai es, bet uh, mēs noteikti varam jums nodrošināt visus vajadzīgos datus. Uh, Tagad eh, uz atbildēšu šiem dāmas komentāriem par to, ka mums vajadzētu tikties ar cilvēkiem un ar viņiem runāt. Īsnībā tas ir jūsu darbs. Jūs noteikti negribētu manu darbu, tas ir patiešām garlaicīgs darbs. Es sēžu līdz eh, deviņiem vakarā birojā un eh, strādāju juridiskām lietām. Tieši tāpēc jums vajadzētu skaidrot cilvēkiem, kāpēc jums ir, eh, kāpēc šis eh, nolīgums ir viņiem vajadzīgs. Un eh, jūs varat stāstīt arī par konkurenci. Es domāju, ka tādā pārstāvības demokrātijā kā mūsējā mēs uzticamies jums. Īstenībā ir 28 dalība valstis, un mēs saskarsimies ar problēmām, jo manā uh, grupā tikai 5 cilvēki strādā pie TTIP. Uh, Protams, mums ir eksperti no, daža, no dažādiem, mm, par dažādiem tematiem, bet jebkurā gadījumā mūsu iespējas ir ierobežotas. Viens otram mēs eh, varam piedāvāt ļoti daudz ko, ja runa par ASV un Eiropas Savienību. Un šīs attiecības mūs padarīs ļoti konkurētspējīgus eh, visā pasaulē. Ja mēs paskatāmies uz IKP, tad kopā tas samazinās par vienu procentu. Tātad uh, 20 gadiem, pirms 20 gadiem tas bija 65% no mm, pasaules ekonomikas, tātad Eiropas Savienības daļa, un pašlaik mēs īstenībā kļūstam par minoritātes akcionāriem pasaules ekonomikā. Ņemot vērā šos procesus, mēs vēlamies būt vadošie. Mēs vēlamies noteikt tādus nosacījumus, kādi mums patīk. To mēs varam darīt ar tirdzniecības politikas palīdzību. Tieši tāpēc tas ir tik būtiski. Un es eh, domāju, ka um, galu galā tas ir Eiropas kompetencēs, tieši tāpēc jums vajadzēs tam piekrist. Komentārs par MBU. Es gribētu teikt, ka arī amerikāņiem tā ir prioritāte. Nav tā, ka viņi mēs vēlētos MVU un viņi nē. Mēs abi eh, vēlamies eh, iekļaut šajā nolīgumā tādas lietas, kas varētu nākt par labu MVU. Tāpēc, ja jums ir kādas idejas, eh, kādi priekšlikumi, tad lūdzu uh, Nāciet pie mums un dariet tos mums zināmus, jo mēs labprāt mēģināsim tos integrēt nolīgumā. Par datu aizsardzību. Mēs esam centušies uh, atstāt šo jautājumu nodalītu, tieši respektējot parlamentu. Jūs teicāt, ka datu aizsardzība ir viena no pamatiesībām, kas ir iekļaut arī Lisabons līgumā. Un uh, nav normāli, ka uh, Par šādām lietām mēs varam vest sarunas virzniecības nolīguma ietveros. Tieši tāpēc mēs arī mēģinām nodalīt šo jautājumu. Taču mēs mēģinām arī reaģēt uz ASV lūgumu par datu plūsmām, lai mēs varam nodrošināt atklātību. Un šī apņemšanās nodrošināt atklātību ir jāparedz TTIP nolīgumā. Uh, Taču, jebkurā gadījumā tas parādās abās jurisdikcijās, un lai kādu datu aizsardzības um, līmeni mēs paredzēsim, mums vajadzēs respektēt arī tos uzņēmumus, kas uh, vēlas saņemt datus no Eiropas. Es, protams, neesmu eksperts šajos jautājumos, dažkārt varbūt nevaru detalizēt izteikties, bet vispārīgi es ceru, ka jūs uztvērāt, ko es gribēju teikt. Uh, Mēs mēģinām darīt visu, kas ir mūsu spēkos, arī attiecībās cauradzēju. Šīs ir um, cauradzamākās no sarunām, kādas esmu pieredzējis un strādāju pie šādiem nolīgumiem jau 25 gadus. Tas um, nozīmē, ka, ja jūs sakāt, ka kaut kas ir slepeni, tad es gribētu teikt, ka 70% no mūsu dokumentiem ir uh, internetā, un lielāko daļu no mūsu sarunu tekstiem var uh, Eh, redzējat arī Inta komitejas locekļi. Tas nozīmē, ka jūs varat arī uh, iepazīties ar ikvienu burtiņu mūsu sarunu tekstos. Pašlaik esam jau sākuši gatavot konsolidētos tekstus ar ASV, un šeit arī mēs sadarbosimies ar priekšsēdētāju Langi, lai nodrošinātu, ka ne tikai Inta komitejas locekļi, bet arī visi deputāti varētu piekļūt šiem tekstiem. Uh, Taču es varu apgalvot, ka e, šie nav tie aizraujošākie teksti. Te ir runa par tādu sausu likumu burtu. Pats svarīgākais ir saprast, ko šis teksts nozīmē, un tas ir mans pienākums jums palīdzēt. Es strīdēšos ar visiem, kas teiks, ka mēs e, nesadarbojamies ar pilsonisko sabiedrību. Vakar visu pēcpusdienu mēs e, pavadījām ar pilsonisko sabiedrību. Mēs darām visu iespējamo, lai ar viņiem kontaktētos jo viņi nāk klajā ar idejām, kas ir ļoti būtiskas. Tāpat arī komisāra ir zviedriete, tas nozīmē, ka viņa ir cauredzama, moderna un mēģina rīkoties tieši šādā pašā veidā. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Par automašīnu standartiem tie arī tika pieminēti. Šis ir viens no regulētākajiem produktiem pasaulē. Uh, ražojot automašīnu, ir jāievēro ārkārtīgi daudz dažādu standārtu. Un mēs šeit mēģinam radīt tādus mehānismus, kas ļautu mums atzīt e, abus standārtus, gan viņējos, gan mūsējos. Nevienmēr šie standārti būs ekvivalenti. Vides standārti attiecībā uz CO2 izmešiem automašīnās noteikti nebūs tādi paši, taču mēs mēģinām identificēt šīs jomas, kur savstarpēja atzīšana varētu darboties, jo tas nozīmē, ka mūsu uh, uzņēmumi varētu kļūt konkurētspējīgāki, jo izmaksas samazināsies. Par Nacionālo veselības dienestu un ISDS mēs TTIP esam paskaidrojuši, ka dalība valstis varēs brīvi izvēlēties ne tikai nodrošinot eh, publiskus pakalpojumus, bet eh, varēs šos pakalpojumus atkal padarīt publiskus pēc privatizācijas. Jūs tagad eksperimentējat ar privatizāciju Nacionālajā veselības dienestā Lielbritānijā. Ja jūs vēlēsieties to atkal padarīt par publisku pakalpojumu, tad tas tiks respektēts. Es domāju, ka ISDS mēs varētu skatīt atsevišķā sanāksmē, jo šis jautājums ir ārkārtīgi politisks. Es varētu pateikt kaut ko tādu, ko pēc tam varētu nepareizi interpretēt un citēt. Tāpat Šķiet, ka lielākā daļa uh, attiecas uz Langes kunga konga kompetenci. Es gribētu teikt sekojošo, tātad tā ir Eiropas kompetence, tas vairs nav dalībvalsts pilnvarās, tas iedaras tirzniecības politikā saskaņā Lisabonas līgumu. Tā ir izvēle, ko pieņēma valstu un valdību vadītāji. Ir jāatcerās, ka valstu un eh, privāto personu strīdu risināšana neatiecas uz MBU, tātad. Uh, valstu valstu strīdu risināšanas sistēma darbojas citās tirzniecības politikas jomās, jo dažkārt eh, mēs mēģinam aizsargāt citas lietas. Taču šis jautājums nestrādā, ja te ir runa par mazu uzņēmumu, kura investīcijas ir atsevinātas vai ir bijusi kaut kāda diskriminācija. Mēs mēģinam šeit identificēt tādu sistēmu, kas respektētu demokrātiju un tiesu procesus, taču vienlaicīgi vajadzētu arī saprast, ka Eiropa balstās uz kapitālu un zināšanām, ekonomika tajā balstās uz kapitālu un zināšanām. Tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā šie aspekti mūsu sarunās ar pārējo pasauli. Sormēļa kungs, liels paldies par enerģētiku uzdoti vairāki ir jautājumi. Tika runāts par to, ka mums nav kopēja enerģijas tirgus Eiropas līmenī un uh, kāda tam ir loma sarunās. Kā jūs zināt, viena no galvenajām Junkera komisijas prioritātēm ir eh, tieši virzīties enerģijas eh, savienības virzienā, un tas parādās arī komisijas darba organizācijā, proti eh, ir vicepriekšēdētājs, kurš ir atbildīgs par šo jomu. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienībai vēl ir jāpaveic daudz mājas darbu, lai panāktu šo enerģijas savienību. Uh, Mēs nedomājam, ka tas tiks izdarīts TTIP sarunu dēļ, taču šīs sarunas var palīdzēt sasniegt šos mērķus, un mēs domājam, ka tās to var darīt divējādi. Pirmkārt, viena no mūsu svarīgākajām prasībām ir likvidēt eksporta ierobežojumus attiecībā uz gāzi un jēlnaftu. ja tas tā notiks, tad tiks atvieglota piekļuve starptautiskajam enerģijas tirgum. Mēs varēsim vērsties pret desegmentāciju sašķirinātās gāzes tirgu. Pašlaik tas ir starptautisks tirgus, un ja šādu ASV ierobežojumu nebūs, tad uh, Tas ļaus mums nodrošināt tādu globālāku starptautisku tirgu šajā jomā. Tas mums palīdzēja samazināt cenas un varēs vērsties arī pret cenu atšķirībām, kuras pieminēja vairāki deputāti, sakot, ka tagad šīs enerģijas cenas ir zemas, un tas rada sekas pasaulē. Tas nozīmē, ka mēs būsim arī labākā situācijā attiecībā uz enerģiko drošību, ņemot vērā mūsu lielo austrumu kaimiņu valsti, kas ir mūsu lielākais enerģijas un jo īpaši gāzes piedāvātājs. Un tas ļaus mums daudzveidot eh, enerģijas avotus šajā jomā. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, un tas būs arī tāds konkrēts ieguvums. Otra lieta saistās ar eh, tādu kā modeļa izstrādi, noteikumiem, kurus nākotnē varētu ievērot trešās valstis. Un tad, kad mēs būsim vienojušies ar ASV, mēs varētu piedāvāt trešajām valstīm eh, nākotnē divpusējās sarunās eh, šāda veida iespējas, un tad mēs varētu izstrādāt tādus globālus noteikumus pakāpeniski. Uh, Tas būtu ārkārtīgi būtiski Eiropas Savienībai, jo mūsdienās tā paļaujas uz trešajām valstīm, ja ir runa par enerģijas produktu piegādi. Un visticamāk, ka nec vidējā, nec pat ilgākā termiņā šī situācija nemainīsies. Tieši tāpēc šāda ietvera izveidošana būtu ļoti svarīgs ieguldījums. Bija runa arī par publisko iepirkumu enerģētikā. Domāju, ka tas būtu jāskata plašākās publiskā iepirkuma sarunās Jūs eh, teicāt, ka šīs intereses Eiropas Savienībai ļoti būtiskas. Līdz šim eh, tās vēl nav sasniegušas pietiekumu progresu, par to nākotnē būtu jārunā. Tika runāts arī par kodoldrošību. Kodoldrošība arī netiek tieši skatīta šajās sarunās, tāpēc, ka ir konkrēts līgums starp Eirotom un ASV iestādēm attiecībā uz kodoldrošību. Un pēdējais punkts šķiet, ka Nīblers kundze par to runāja, tas ir hidrauliskā šķelšana. Uh, Šeit es gribētu ļoti skaidri teikt, ka nekas šajā nolīgumā neietekmēs eh, suverēnās tiesības, kas piemīt katrai pusē, attiecībā uz dabas resursu eksploatāciju. Un tad, kad es saku eh, puses, tad eh, Eiropas Savienībai tas nozīmē dalībvalstis un ASV tas nozīmē status. Ja runa par šķelšanu, tad eh, ASV ir vairāki štati, kas ir nolēmuši izmantot slānekļa gāzi, un ir savukārt citi štati, kas ir nolēmuši to nedarīt. Tātad nepieļaut šādu veidu eksploatāciju. Eiropas Savienībā ir tieši tāda pati situācija. Dažas dalība valstis eh, vairāk ir par eh, šo jautājumu, savukārt citas vispār nevēlas iesaistīties. Nekas eh, šajā nolīgumā neietekmēs mūsu dalībvalstu izvēli, un arī ASV varēs pieņemt savus suverēnos lēmumus. Jās paldies, septiņi jautājumi, katram viena minūte. Staņiškungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums atkal būs par komunikāciju. Es ticu jūs labajiem nodomiem, lai šis sarunas būtu caurskatāms, taču ir plaši izplatītas aizdomas ka TTIP var mainīt Eiropas Savienības sociālo ekonomisko modeli, kas visnotaļ atšķirs no SV modeļa. Un ka ekonomiskie apsvērumi dažkārt var būt otrā vietā, tad, ja sabiedrība ir tik jutīga. Tāpēc es domāju, komisijas uzdevums nebūtu eh, nemaz svarīgs, ir ieturēt proaktīvu komunikāciju. Ja saturs ir labs, tad arī komunikācija ir laba. Citādi šim parlamentam ir diezgan slikta pieredze ar akta. Viss tika prezentēts, ka situācija ir lieliska, bet sabiedrība netika informēta un bija aizdoms par to, kā pamatbrības, eh, pamatiesības tika pārkāptas akta ietvaros. Un beigās sabiedrībā bija protests, un parlaments par to nebalsoja. Nobalsoja pret. Tātad e, komunikācija ir liela nozīme. Paldies, Vidāli kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā, saka Gerūta Vidāli kungs. Man ir specifisks jautājums. Šis integrācijas process, kuru pavar TTIP, vai tas iekļauj vai pārādz kaut kādu brīdi nākotnē, varbūt vidustermiņā, izveidot uh, publisko privāto konsorti, konsorciju ASVS līmenī. Tas ir ļoti svarīgi lielajiem ASV tehnoloģiskiem uzņēmumiem. Tas ir mans pamat jautājums. Vēl es varētu sacīt, ka paužu nožēlu par tiem negatīviem izteikumiem, kas ir izskanējuši par pieņēmumu, kā tehnoloģija tās pārsvars arī turpmāk būs spēcīgās rokās un par labu citiem tas nenāk. Es vēlētos vērsties pret šādu veidu pr pretamerikāniskie izpratni un protekcionismu. Paldies, nākošais runātājs. Es iestājos par TTIP, jo uzskatu par svarīgu iespēju izveidot stratēģisku partnerību starp ASV un es. Taču ir viena problēma, uz kuru jau atsaucās daži kolēģi, ka deviņi no desmit balsotājiem, kas mums piešķira mūsu mandātu, ir pret TTIP. Viņi neuzskatā kā es, jo man taču nav precīzu piemēru, ko varētu sniegt. Nekad šādu konkrētu piemēru netiek dot, bet tad man ir tikai viena minūte, tāpēc minēšu konkrētu piemēru. Šo nedēļu Portugāles parlamentā tika parakstīts lūgumraksts, lai strīdu atrisināšana notiktu arbitrāžas tiesā. Protams, tam sakoja negatīva reakcija, jo bija skaidrs, ka arbitrāži iestāsies par lielajiem uzņēmumiem. Taču parlamentam bija jāpaskaidro, ka tā būs jaunās paudzes arbitrāža, bet ko tad tas īsti nozīmē? Jo tik sacīts, ja. Jā kāda valsts vēlas iestāties aizsargāt savu veselības sistēmu, tā to var darīt, bet ASV uzņēmumi mm, var eh, to visu novest līdz tiesai. Tad kas notiks, kā tad būs šī arbitrāža, lūdzu? Tagad var runāt, saka Henkelkungs. Jā, es vēlos pilnīgi atbalstīt šo prasību, ka komisijai jādara kaut kas lietas labā, lai uzlabotu komunikāciju. Man pašām nav nekādu problēmu aizsargāt šo nolīgumu, pat ņemot vērā tos datus, kas ir manā rīcībā šodien. Taču es domāju, ka vairums no 750 deputātiem šajā parlamentā nespēja to darīt, jo viss tas ir pārāk sarežģīti. Mēs cīnāmies pret veselu cilvēku ordu, kas nīsta ASV, kas nī, negrib globalizāciju un uzņēmē darbību, un viņi ir ārkārtīgi profesionāļi. Tāpēc, priekšstādā kungs, man būtu šāds ierosinājums, lai šī komisija iesaka Junkeram, kurš pats teica, ka TTIP ir viena no viņa desmit prioritātēm, lai viņš izveidot komunikāciju biroju, tas būtu pieejams visiem šī parlamenta deputātiem. Un lai kāds mums būtu jautājums, mēs to varētu nosūtīt šim birojam, un desmit minūšu laikā mēs saņemtu atbildi, un tad mēs varētu tā labi komunicēt ar saviem balsotājiem. Paldies, Grifins kundze, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos jums paust, kāda ir nostāja apvienotāja karalistē par TTIP saistībā ar divām lietām. Es saprotu, ka jūs esat snieguši visaptvarošu apliecinājumu, taču lūdzu pastāstiet, kādus konkrētus pasākums jūs spērat, lai nodrošinātu, ka nekāds nolīgums ne, ne, neapdraud valsts veselības aprūpas sistēmu apvienotāja karalistē tagad vai nākotnē un kāda ir pasākuma, ar kuriem jūs nodrošināt, ka neatkarīgo valstu suverenitāte netiks apdrautēta ar šo investoru un valsts strīdu izšķiršanas procedūru. Un šie jautājumi nāk no arotbiedrībām, no pilsoniskās sabiedrības. Mums ir vajadzīgi grafiks, skaidrs atbildes, kas ir efektīvi komunicētas. Paldies, Maikas kungs. Ďakujem, pán predsedá. Z tejto debaty vyplýva. Paldies, priekšsēdētāji s verejnosťou. E, musíme povedať, že všetky individuálne... Mums ir jārunā ar sabiedrību. Ko Veľká Britānija, Īrsko... Piemēram, Austrija, Zviedrija, Lielbritānija un arī Īrija ir rīkojušās tādā veidā, ka uh, tas būtu noteikti priekšrocība abām pusēm, ja mēs uh, parakstītu šo nolīgumu. ASV pētījumi norāda, ka līdz 750 tūkstoši jaunas darba vietas eh, tiks eh, izveidotas. Tāpat arī mūsu imports eh, pieaugtu, īsnībā imports un eksports visā pa pasaulē pieaugtu par 28%. Mums vajadzētu prezentēt šos rādītājus, lai mēs varētu pārliecināt sabiedrību. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs noteikti saskarsimies ar problēmām. Ir, protams, dažādi sarežģījumi, bet eh, mēs noteikti varētu darīt vēl vairāk, lai pārliecinātu sabiedrību. Jūs redzat, kāds viedoklis te izskan. Te eh, komunikācija, komunikācija, komunikācija, tehnoloģija, komunikācija, nu varbūt šādā secībā. Laiks jūs atbildēm. Man vienreiz teica, ka. Uh, Tirzniecības sarunās uh, uztver atbilst realistā, realitātei, un te nu mēs redzam, š, kā mēs saskaramies ar uztveres problēmām, tās mums ir jāatzīst un jāatrisina. Taču mm, mūsu nodaļa ir ļoti maza, ļoti, ļoti maza komisija, tāpēc mēs tiešām ceram, ka varam reiķināties ar jūsu atbalstu, ka jūs būsiet tāds kā reizinātājs spēks, un skaidrs, ka katram pašam ir jāizlem, jo viņi ir pār vai pret šāda veida atvērtību, jo ar to arī nodarbojas privās tirdzniecības nolīgums, tas pāver tirgus, jūs varat būt vai nu par vai pret to. Es domāju, labākais, kā to darīt, ir operēt ar visiem faktiem, zināšanām, detaļām. Un mēs eh, tirdzniecības ģenerāla direktorāta tīmekļa vietnē mēģinām piedāvāt visas datus, eh, visi mūsu dokumenti ir pieejami un jūs varat arī nākt klājā ar priekšlikumiem komisāram, kā uzlabot šo informāciju. Runājot par National Health Service, apvienotās karalistes eh, valsts eh, veselības apdrošināšanas sistēmu, es to esmu jau vairāk kārt atkārtojis. Jo arī ASV puse saviem uh, uh, pakalpojumu sniedzējiem grib nodrošināt šādu pašu aizsardzību. Tā tad arī no ASV puses ir tieši tāda pati prasība. Tāpēc es domāju, ar šo jautājumu loku pavisam drīz var noslēgt, jo dalībvalstis pilnīgi spēja varēs liberalizēt savu tirgu, eksperimentēt ar saviem tirgiem, pamatojoties uz uh, pakalpojumu sniedz, sniegšanu. Runājot par ASDS, jeb investoru un valsts strīdu izšķiršanu, par to ir vairāki jautājumi šis instruments nevar apšaubīt valstu tiesības regulēt. Ar to šis instruments nenodarbojas. Vienīgais, ko šis instruments paredz, ir kompensācijas, kuras izvērstē arbitrācijas, tie, arbitrāžas tiesas pārstāvji. Vienīgais, ko var darīt šai ziņā, piemēram, Vatafālu. Water, gada lieta Vācijā. Vatenfālu uzņēmums uh, uh, vada sarunas ar Vācijas valdību, vienojas par uh, atomu staciju celšanu, un tad Vācija maina savu nu, ieskatu. Nu, ja tiek uh, līgums pārkāpts, ja līgumā paredzēts, ka 30 turpmākos gadus jūs varēsiet pār, pārdot savu uh, kodola enerģiju Vācija un Vācija tagad pēkšņi no tā atsakās, tad skaidrs, ka tad, eh, ka tad var celt prasību tiesā. Un tad, bet tas bija tāds eh, viens gadījums. Nu, šī ir nepamatota informācija, ka valsts tiek apdraudēta šī investoru un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu dēļ. Svarīgākais, ka šeit jāsaka, ir ka šis mehānisms neietekmē jūsu tiesības vai jūsu valsts tiesības nacionāla līmenī pieņemt tiesību aktus, jo starpnieki nevar uh, apstrīdēt likumu, tie tikai var apstrīdēt, uh, kāda tiesība saņem kompensāciju. Nu, tagad ir sabiedrības diskusijas par tirzniecības politiku. Mūsu, kā valsts ierēģņu uzdevums ir piešķirt jums e, tiesības, jums zināšanu, jo jūs esat leģitīmi mūsu pārstāv televīzijā. Es tāds neesmu. Mans uzdevums ir vienkārši sniegt informāciju jums, komisāram, jūs varat tālāk skaidrot sabiedrībai, ko šīs lietas, par kurām notiek sarunas, nozīmē. Mēs mēģinām pēc iespējas būt caurskatāmīgi. Mēs saprotam, šis nolīgums nu, ir tik milzīgs, ka katram būs kāds ieskats par to, un es to visnotaļ eh, pieticīgi varu teikt, kā vienkārši valsts ierēdis ievēlētu deputātu priekšā. Paldies, saka priekšstādātājs, kā redzat, šīs diskusijas ir aizraujošas, nākārtīgi interesants mums visiem. Un mēs arī saņemam jautājumus par enerģētiku, intelektuālo īpašumu, maziem vidiem uzņēmumiem. Arī mūsu kolēģis no INTE komitejas ļoti interesē iegūt arvien vairāk informācijas. Līdz ar to INTE komitejas priekšsēdētājs Bens Lange. Äh, Jā, patiešām. Es uh, Domāju, priekšādātāji, um, Bozekungs, komisijai vajadzētu darīt vairāk attiecībā uz caurdzamību un komunikāciju. Es ļoti bieži piedzīvoju to, ka mēs ļoti lietišķi runājam par TTIP, bet beigās uh, parādās teikums, taču es neusticos komisijai. Nu tad uh, jāpārdomā, kāpēc tā ir. Un mums uh, ir vajadzīga šī uzticēšanās, tā ir jāatgūst. Tas nozīmē, ka pamat dokumentiem ir jābūt publiskiem. Ja runa par veselības nozari, tad ir jāskatās, kāpēc šis eh, piedāvājums pakāpu jomā netiek eh, publiskots. Mēs redzam, ka 150 jomas ir izslēgtas, jo īpaši veselības nozare. Tas, protams, eh, šo diskusiju padarīs tādu sarešķītāku mums vajadzētu arī nodrošināt racionalitāti diskusijās. Pastāv arī tādi būtiski jautājumi, un ja runa par ISDS, tad šķiet, ka ir vairākie sarunu punkti, kuri mums ir jākritizē. Tāpat arī par ISDS pie publiskās konsultācijas 150 tūkstoši reakciju uz to bija, un mums ir jāskatās, kā mums tālāk vest šīs sarunas. Mums vajadzētu tiešām tādas cauradzamas sarunas, lai mēs varētu saņemt šo informāciju. Šķiet, ka tagad ir pienācis laiks nodrošināt līdzsvaru diskusijās. Mums vajadzētu arī saprast, kāda ir diskusija rezultāti. Gandrīz pusotru gadu mēs esam runājuši ar ASV. Iespējams, ka mēs varētu vienoties, piemēram, par standartiem, ķīmiju, eh, ķīmisko vielu jomā, iespējams, tas, tas to nevarēs izdarīt. Eh, publisko iepirkumu jomā šķiet kaut kas virzās uz priekšu, tātad mēs varētu pavākt sveitu apakšā, paskatīties, kas ir panākts un skatīties, kas būs tālāk. No vienas puses mums ir jauna komisija, no otras puses kopš vakardienas ir jauns kongress un senāts, un tāpat arī mums ir saruna rezultāts par ISDS. INTA komiteja ir nolēmusi gatavot tādu kā vidustermiņa rezolūciju. Priekšēdētājs jau zina, par ko ir runa, es jau viņu iepazīstināju šo jautājumu. Mēs esam sagatavojuši šo priekšlikumu un arī ITRE komiteja, tāpat kā pārējās, gatavos par to atzinumu. Februārī, martā mēs varētu tātad paskatīties uz jau sasniegto, redzēt, ko mēs esam uh, E, izdarījuši, un mēs tad varētu arī dot e, tālāk norādes komisijai, kā strādāt. Your... Paldies, kolēģi! Jūsu zināšanai ITRA komitejas deputāti, varbūt arī INTA komitejas deputāti, tiks aicināti 2050. gada sākumā uz viedokļu apmaiņu ar komisijas pārstāvjiem pēc astotā saruna kārtas tūlīt paspēst pēc tās. Liels paldies par jūsu uzstāšanos, par to, ka bijāt mūsu viesis. Kā jūs tagad redzat, jūsu klātbūtne ir absolūti nepieciešama. Thank you. Okay. Uh, uh got... Labi, dārgie kolēģi, tagad ir nākošais darba kārtības punkts, arī tas ir ļoti svarīgs. Atcer. Aģentūra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 tirgus uzraudzības ziņojums un citas aktivitātes prezentācijas sniegs Alberto Potočniks, kurš ir ACER direktors, un arī uzstāsies Lords Smokes, viņš ir ACER regulātoru valdes priekšsēdētājs. Thank you. And um, let me say a few words Mūsu komiteja ir izveidojusi grupu saziņai ar ACER, tajā piedalās diezgan daudz kolēģu, un viņi cieši seko ACER aktivitātēm un regulāri tieks ar jūsu pārstāvjiem dažādos līmeņos. Arī tas ir ļoti svarīgi. Arī nacionālais līmenis ir svarīgs svarīgi tikties ar mūsu regulā, regulātoriem šajā mm, kontekstā, lai ir zinātu, kas notiek arī dalībvalstīs. Tirgus uzraudzības, ja monitorīgs ziņojums ir svarīgs, jo tas ir mūsu iekšējā enerģetikas tirga pamats, trešā enerģetikas pakotne un pa viss, kas nepieciešams, lai panāktu mūsu iekšējā enerģetikas tirga, tirgus veiksmīgu darbību jo te visu var spriest arī dalībvalsts, jo regulējumi jau ir uz gauda, bet kādu lēmumu pieņemt katrā ceļšā detalizētā gadījumā, tas nav vienkārši. Un jūs vienmēr pārstāvat visarežģītāko mūsu iekšējā enerģētikas tirgus daļu. Viss tā kombinācijas starp dalībvalstīm, kas eh, panāk apmaiņu ar enerģētiku. Lūdzu, tad vārds Potočņikungam. Of... Paldies priekšstādātāji godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Lords Mogs un es augstu vērtējam šo iespēju pastāstīt par aģentūras aktivitātēm, skait, tā skaitā arī rezultātus no tirgus uzraudzības ziņojuma. Mums ir bijušas līdzīgas iespējas sanāksmes arī pagātnē, tās ar vienu mums ir bijušas ļoti interesants un cerams arī vērtīgs jūsu acīs. Mēs arī esam ļoti pagodināti ar Eiropas parlamenta atbalstu, ko tas ir sniedz mūsu aģentūra jau no paša sākuma, īpaši tas attiecas ITRA komitejas darbu. Vēlos uzsvērt ļoti veiksmīgo pieredzi, kas mums ir bijusi ar jūsu kontaktu, atceru kontaktu grupu. Mums ir bijušas vairākas sanāksmes ar grupu pēdējo trī gadu laikā, un mēs arī uzņēmām divas delegāciju vizītes 2012. gada augustā un tad arī šī gada sākuma. Aģentūra tika izveidota kā daļa no trešās enerģetikas pakotnes, lai palīdzētu nacionālajiem varas iestādēm mm, sadarboties Eiropas līmenī un arī koordinēt viņu darbību. Tātad atzara ir Eiropas institūcija, kas ir atbildīga Eiropas parlamenta priekšā un citu institūciju priekšā, tā ir atbildīga par enerģētikas tirgus harmonizēšanu, ietvaru harmonizēšanu un uh, Uh, tirgus caurskatāmību saskaņā ar Eiropas Savienības enerģētikas uh, mērķiem, proti sniegt uh, taustāmus labums patērētājiem. Mēs to darām veicinot sadarbību un sadarbības nacionālajām varas iestādēm. Šodien mēs vēlamies pastāstīt par pieciem tematiem. Mēģināsim to darīt pavisam ātri, lai pēc tam būtu pietiekoši daudz laika jums uzdot jautājumus mūsu sistēmu atbildēt. Tātad pirmkārt, priekšstādātais jau minēja tirgus uh, uzraudzības pārskats. Mēs to jau publicējam pagājušajā gadu. ACR un aģentūra EFOR kopīgiem spēkiem ir veikuši šo pārskatu. Sniegšu tikai uh, īsu ieskatu, kas ir atrodams šajā dokumentā. Tas ir publicēts mūsu tīmekļa vietnē, taču tas ir visnotaļ visaptrošs dokuments, tā ir pārpār 250 labas pusē. Mēs tikai skarsim dažus pamatsecinājumus. Tad mēs vēlētos paskatīties, kur mēs atrodamies enerģetikas tirgus pabeigšanas procesā, un kāda, kāds ir progress 2014. gada Uh, mērķu sasniegšanā. Tad arī prezentēsim programmu. Rīč 20, 25 institīvu, paskatīsimies, kāda ir perspektīva tuvākiem gadiem regulējošie uh, temati. Un tad arī paskatīsimies uz caurskatāmīgas aspektu. Tātad mūsu tirgus uzraudzības ziņojums, tas galvenokārt atsars uz, uh, attiec uz četrām jomām Tātad eh, mazumtirzniecība, vairumtirzniecības tirgus, gāzes tirgus un piekļuve un patērētāju aizsardzība un stiprināšana. Vairumtirgu galvenais, kas izriet no šī gada ziņojuma un analīzes, ir tāds pats secinājums kā pagājušajā reizē. Tātad eh, eh, mazumtirzniecības cenas turpina pieaugt mēs tātad redzam zinām, zināms pretruns. No vienas puses ir zemes pieprasījums pēc elektrības, tas samazinājās 2013. gadā 19 dalībvalstīs, un gāzes pieprasījums samazinājās par 17 dalībvalstīs, un tomēr cenas pieaug gan par elektrību, gan par gāzi eh, mājasēmniecībām un arī rūpniecības uzņēmumiem. Ja paraugāmies pēdējiem pieciem gadiem, tad cēna, ko maksā mājasemniecība par elektroenerģiju, ir palielinājusies 27 dalībvalstīs un, Norveģi, un Norveģija. Tad būtībā visās dalībvalstīs izņemot Ungāriju. Mūsu regul, eh, rezultāti arī liek secināt, ka vismaz dažās dalībvalstīs nodokļi un nodevs, kas jāmaksā par subsīdijām, par uh, atjaunīgās enerģijas avotiem patiesībā cenas tikai palielina. Ir samazinājums e, enerģijas komponentei beiglītotē. Tātad pirmkārt tiek samazināta um, konkurence, nav arī korelācijas starp vairumtirdzniecības cenu un enerģētikas komponentu dažās dalībvalstīs. Tātad šķiet, ka šis mehānisms nedarbojas tā, kā mēs to bijām paredzējuši. Mēs arī esam secinājuši, ka patērētāji Eiropā, jo īpaši mājasemniecība patērētāji nelabprāt pāriet uz citu piegādātāju. Tad visumā Eiropā tikai 6% ir pārgājuši citu piegādātāju. Ir vairāki tam apsvērumi Nedomāju, ka visus esam identificējuši, bet vismaz dažiem varam norādīt. Trūkst informētības, regulētās cenas arī ir ar savu nozīmi. Mēs varbūt e, tam varam pievērsties jautājumu atbilžu krāju e, kārtā. Un tad arī e, priekšstats, ka pāriet uz citu enerģijas savotu būs sarežģīti. Viss informācija, ko es jums tagad sniedzu, ir atrodama arī šajā jums izplatītajā dokumentā. Tur beiglapas pusē ir tabula par dalībvalsti. Esam arī secinājuši, ka ir vairumtirzniecības tirgus, kas labdarbojas Beļģija, Spānija, Lielbritānija un Norvēģija attiecībā uz elektrību, jo tur šī pārējas uh, šis pārējais īpatsvars lielāks nekā citās dalībvalstīs. Tātad, kāda ir secinājuma? Mums ir jāveicina kon konkurence vairuma tirzniecības tirgu. Vēl ar vienu ir šēršļi uh, piekļuvēji vairuma tirzniecības tirgumu. Vairums dalību valstu definē, uh, kas ir neaizsargātie patērētāji, bet tā teikt piemēroti atšķirīgi pasākumi. Uh, Uh, politikas šo patērētāju aizsardzībai. Mūsu rekomendācija vismaz galvenā būtu tāda, ka mums ir jāveicina konkurence, novēršot šķēršļus un regulētās cenas pēc iespējas ātrāk ir jānovērš un arī ir jāveicina patērētāja aizsardzība un pasākumi, kas vērst uz to. Tagad vēlos pāriet pie enerģijas tirgus noslēgšanu. Vēlos sacīt, ka jau no pašsākuma, kad aģentūra pārņēma regulātoru darba koordinēšanu Eiropas līmenī, mēs pieņēmām paralēlu pieeju, kas mēģināja sniegt taustāms labums patērētājiem pēc iespējas drīzāk Tātad ilgais process eh, līdz eh, redzēja, um, piedzīvo līdztekstam arī tādu integrētu pieeju, kur paredzējām pasākumus, kas eh, būs aizstoši neobligātā kārtā visā Eiropas Savienībā. Ja tagad pasaka, paskatos uz iepriekšējo procesu, tad redzam, ka ir panākts ievērojams uzlabojums. Um, tirgus kodi jau ir pieņemti, tad ir tādi, kas tieši ir īstenojami visās 28 dalībvalstīs un eh, definē arī, kā šis tirgus darbojas un sistēma. Attiecībā uz elektrību mēs esam mazliet iepalikuši, taču vairums tirgus kodu un network codes jau ir gatavi iesniegšanai komitoloģijas procedūrai un ir ir pieņem, gaidāms, ka 11 no 13 šiem kodiem tiks pieņemt. Un tad eh, labēlīgs veistījums nāk arī uz vietas. Brīvprātīga pieeja ir iestrādāt četrās elektrības ceļa kartēs attiecībā uz dažādiem grafikiem, un ja paraugāmies uz šo slaidu, tad ar gandrību varam ziņot, ka no šī gada māja Eh, sistēma darbojas no Gribeltās līdz Barensas jūrai. Tā ir zilā zona šajā kartē. Tātad tas darbojas kā vienotais tirgus, tā ziņā, ka ir vienots algoritms eh, cenu noteikšanai un elektrības virzienu eh, padīšanai šeit tirgu. ir bijis īpaši svarīgi, kā tiek izmantot starpsavienotāji, un e, to skaits ir e, efektīva izmantošana pieaugusi no 60% 2010. gadā līdz 77.13. gadā. Un tur, kur uh, tirgus uh, atdalīšana vēl nav uh, spēkā, mēs uh, esam to procesu jau sākuši. Tas pats attiec uz eh, intraday procesu, esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem, un ilgtermiņā šis ietvars arī ir iezīmējis ar progresu nākošu gadu. Būs eh, paredzēts iespējas pamatoties reģionu un runāt eh, par kapacitātes kalkulācijām. Uh, centrālajā un eh, rietumdaļā jau nākošais mēnesis būs pieejama visa informācija. Sarkanā uh, zona ir tā, kur darbojas rīz, prizma tirgus un ir arī pilotu projekti. Jā, vēlaties, var iepazīstināt ar pamatsecinājumiem. Tā tad eh, šis tirgus ir progresīvs, taču vēl ir zinām problēma ar uh, cēnu eh, integrāciju. Un mums ir arī jāveicina centru likviditāte, gāzes centru likviditāte un um, jāpanāk pēc iespējas drīzāk pārēju uz sašķirināto gāzi. Runājot par transponēšanu un īstenošanu. Mums ir jāiestājas par trešās pakotnes ātru īstenošanu, jānodrošina, ka tirgu kodi pēc iespējas drīzāk tiek iestrādāti, un tas arī nodrošinās enerģētikas politiku konsistences dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies par šo lielisko ziņojumu. Jā, jā, tagad jums vārds. Protams, protams, jūs taču tikāt uzaicināts, lai izteiktos. Tagad runāja aģentūras pārstāvis. Bet man liekas, ka monētas viena puse ir aģentūra, bet otra šīs pašas monētas puse, protams, ir regulators. regulators. Un jūs pārstāvat šeit arī regulātoru. Līdz ar to jūsu nostāja šajā lietā arī ir ārkārtīgi svarīga. Moga, Lord Moga, jums vārds. Liels paldies! Nu, man prieks, ka jūs mani um, uzskatāt par tik ārkārtīgi svarīgu, bet es tiešām domāju, ka ļoti svarīgi, lai aģentūra pārstāv gan nacionālās regulēšās iestādes, gan arī savukārt, lai, un, un to ieguldījumu, ko tās vēlas piedāvāt. Kā jūs redzat no šiem uh, skaidļiem, tad esam panākuši, guši būtiskus panākumus tiek veikts otrs oficiāls vērtējums, tas tiks veikts nākamgad un ceram, ka tas būs tikpat pozitīvs un iespaidīgs. Vēlos pavisam īsi pievērsties pāris citiem jautājumiem. Lai atspoguļot nacionālo regulātoru bažas, četras jomas, par tām varat, protams, arī vairāk palasīt, bet gribu par divām parunāt konkrēti. Vispirms enerģijas tirniecības jautājums un šis bridžep tilts. Tās ir četras tēmas darba programmai, kas šobrīd tiek apstiprināta, un par tām ir zināmas bažas. Tātad, ko nozīmē šis tilts uz 20, 2025. gadu? Apmēram pirms gada tika pieņems lēmums, ka mēs kā regulātori varētu izmantot daudz strateģiskāku pieeju attiecībā uz to, kas varētu notikt nākotnē, tīri no regulātora skatu punktu raugoties kopējā ietvarā, ko izveido iestādes. Mēs izvēlējāmies 2025. gadu tāpēc, ka tas bija pietiekami tuvu un nepārāk tālu un netik ļoti tālu un centāmies identificēt virkni strateģisku elementu, kas būtu jāņem vērā. Nu, piemēram, lūk, uz zemajiem ogļu izmešiem balsīt sabiedrību, bet galvenokārt uz ietekmi, kas rastos uz atjaunīgo energoresursu programmu Domājām par gāzes nākotni, par palielinātu tirgus integrāciju, kas varbūt notiek lēnāk nekā daudz to vēlētos. Bet redzējām, ka daudzām eh, Eiropas struktūrām un arī atsevišķām jaunām struktūrām būtu ļoti uzmanīgi jāskatās, lai būtu atbilstīga pāraudzība šai jomā. Un visbeidzot, priekšādā kaut kas, ko jūs noteikti zināt, šī augsta līmeņa pārdomu grupa, kuras ietvaros mēs runājam par to, ka mums vajadzētu gandrīz jau priekšlaicīgi uh, reaģēt uz komisijas idejām, dot viņiem kaut kādu ieguldījumu viņu tālākā darbā. Ja skatāmies vienkāršiem jautājumiem, tad redzēsim, ka secinājumi, ko izdarām no dokumentiem, ir skaidri. Vēlamies uzsvērt, ka trešā pakotne ir vajadzīga. Tā ir jāizceno, dalībvalstīm ir pie tās jāķers, ir jānes, ir vajadzīgi šie tīklu kodi, ir jāpielāgo mūsu procesu tā, lai ar vien pieaugošais atjaunīgo resursus īpatsvars eh, tiek attiecīgi atspoguļots un tiek nodrošināts attiecīgais tirgus ietvars. Mēs varam dot savu ieguldījumu, protams, īpaši gāzes, eh, apgādes drošībā un eh, sa radam radīja sadarbību no vienas puses starp TSO, kas tātad šiem pā, transmisijas operatoriem, kas var nereti būt problemātiski. Otram kārtam par patēriņu runājot, ir jau viegli ir, ir dažādas piegādes, piemēram, vairumtirdzniecības tirgumu un patērētājiem. Mēs uzskatījām, ka nepieciešams pie, izmantot aģentūru, lai pārliecinātos, ka ir atbilstīgs regulējošais ietvers starp mums un pārējiem interesantiem un runāt par nacionālajām varas iestādēm, vēlējāmies šeit palielināt šo Eiropas lēmumu pieņemšanas procesu, atspoguļojot atkal šīs augsta augst līmeņa pārdomu grupas idejas, domājam par regulējošo sadarbību. Runājam par pilnvaram. Lielbritānijā, piemēram, bija tāds gadījums, kad pēc informācijas, informācijas atklājais burtiski nakts laikā šis jautājums kļuva par milzīgu problēmu jautājumu. Es biju, es esmu bijis abās šais sētas pusēs, gan politikas sagatavotājs, gan tās īstenotājs, un tāpēc var teikt jums, ka viens šāds incidents enerģijas tirzniecībā var radīt milzīgu, milzīgu problēmu. Un te nu mums jāuzdod virkne jautājumu vai Eiropas Savienība ir gatava ieviest efektīvu tirgus un mehānismu, kas būtu pārskatāms, respektīvi, vai tā spēs nodrošināt patērētojos to uzticēšanos. Jo ir vajadzīgs tāpat laikā, protams, atbalstīgs regulējoši ietvers un resursi. Un, protams, tas jādara ļoti prasmīgi. Es neesmu pārliecināts arī par grafiku, vai jūs vēlties uh, lai mans direktors turpina runāt detaļās par šo jautājumu, bet es vienkārši gribu jums pastāstīt par šo. Eh, jūs vēlaties tikai parādīt šos slaidus. Nu, jūs redzat, ka galvenais punkts šeit ir 15. 15. gada oktobrs. Alberto varēs jums sīkāk paskaidrot, ko tas nozīmē. Bet galvenā vēsts ir tāda, ka šis jautājums kļūst nopietnas, būs reģistrācija nākamgad, un, protams, ar to būs problēmas. Uh, ja vien mēs kā aģentūra un nacionālajā regulātori par to nedomāsim jau iepriekš. Šīs divas atsevišķās daļas šajā remitā ir automātiskā skrīninga sistēma un, protams, iepriekšēja analīze, provizoriska analīze. Problēma, kas saistīta ar resursu trūkumu, šeit tik ļoti labi atspoguļota ar sarkanu apvilkts, kāda ir resursi, kas ir vajadzīgi, tie ir jābūt, tiem jābūt kvalificētiem resursiem. Viņus nevar pārcelt no vienas aģentūras daļas uz otru, tāpēc, ka tirgus uzraudzības prasmes ir kaut kas pilnīgi cits. Un jūs saprotat, ka tas nav vienkārši sasniedzams mērķis. Tātad vēsts šeit priekšēdētā ir tāds, ka mums ir vajadzīgi atbilstīgi cilvēku resursi. Mums ir vajadzīga reāla ekspertīze. Ne tikai atcer, bet arī nacionālajos regulātoros jo tie salīdzinošie kriteriji, kas ir FERC ASV, piemēram, un FCA Lielbritānijā norādīti, tā ir ļoti liela skaitļa. Iespējamās sodināums arī var būt ļoti apjomīgs, te nu jūs redzat šajā slaidā. Un tie ir incidenti un tādas lietas, kur skaits ir pieaudzis pēdējā laikā, Tie vienkārši paziņojuma aģentūrai, un jūs redzat, kā ir pieaudzis tas, šis skaits, tas burtiski aizbarga redzamā daļa, un bez efektīvas īstenošanas un adekvātiem resursiem pastāv reputācijas sagraušanas risks gan aģentūrai, gan ES iestādēm. Un nacionālajiem regulātoriem tad būs pašiem jāveic remit ietvaros šie pasākumi ar ierobežotiem resursiem. Bet, nu, katrā ziņā mēs sastopamies ar ļoti nopietnu problēmu, un es domāju, vienkārši, ka būtu jau ļoti atbilstīgi jau šobrīd uz to norādīt un vērst jūs uzmanību. Paldies, paldies par jūsu uzrunu. Labi, ķersimies tagad, kolēģi, pie jūsu komentāriem. Vispirms Kofort kungs. Paldies priekšādātā, paldies abiem runātājiem. Ļoti labas prezentācijas tajās uzsvērtie problēma jautājumi, šis aicinājums pēc atbilstīgiem resursiem, nu tas ir kaut kas tāds, kam daudz no mums piekrīt. Mēs saprotam, ka ir vajadzīgs atbilstīgs resursu nodrošinājums. Mēs katrā ziņā to saprotam un paldies arī par šo rakstisko materiālu, par ziņojumu. Kā jūs labi zinat, tad mūsu iekšējais enerģijas tirgus. sastopas ar diviem atšķirīgiem, tāpēc kā savstarpēji saistītiem problēmu jautājumiem. Viens ir tas, ka trūkst eh, pietiekamu starpsavienojumu un kapacitāte gan valsts iekšienē, gan pārrobežēm. Tas ir tas lielais izaicinājums, uz ko, par ko gribētu dzirdēt jūsu domas. Un otrkārt, pieejamā kapacitāte ir e, atjaunīgo resursu jomā. Jūsu ziņojumā jūs par to visu runājat. Beigu beigās, nu vienkāršiem vārdiem runājot, tas maksās Eiropai līdzekļus, tas, e, tas būs neizdevīgi patērētājiem. Jūs jau zinat, ka elektrības cenas ir pieaugušas, gandrīz visās valstīs tā ir problēma vienkāršajiem pilsoņiem. Un tāpēc varbūt jūs varat pastāstīt sīkāk, kā atcer palīdzēs šo problēmu risināšanā. Un kā varam palīdzēt celt informētību par šiem jautājumiem. Es domāju, ka vajadzīga tāda informācijas kampaņa, jo ir vajadzīga kopspēka, lai cīnītos ar šīm problēmām. Nu, lūk, tādi man jautājumi jums. Paldies. Paldies tālāk, Petersen kungs. Paldies, liels paldies par šo ļoti aizraujošo ievadu. No vienas puses, kā jau jūs ļoti labi zināt, šie jautājumi visi ir ļoti delikāti. Dalībvalstis ļoti sāpīgi uztver to, ka lūk kaut kādi pārnacionālas struktūras ierodas un mēģina ar viņiem kaut ko spriest un vēlas iet pat tālāk, nevis tikai runāt par plānošanu. Tāpēc man pavisam tāds atklāts jautājums jums. Es zinu, ka jūs to droši vien ne, diez vai varēsiet atbildēt, nu vismaz nevarēsiet atbildēt atklāt, un tas ir šāds. Vai mēs esam tiešām tā vietā, kur mēs vēlamies būt pārvaldības jomā? Jo, protams, ka jums ikdienas darba arī noteikti ir nācies saskarties ar daudzām grūtībām, sadarbojoties ar nacionālām iestādēm, cenšoties veicināt šo pārobežu sadarbību, jo tas ir vajadzīgs, ja vēlamies panākt reālu enerģijas savienību, ja vēlamies neatkarīgi no Putina uh, ja vēlamies panākt visas tās lietas, tad mums ir vajadzīga lielāka sadarbība, un jūs, protams, šai darbā esat centrālā figūra. Tāpēc īsts jautājums jums, vai mēs esam tai vietā, kur vēlamies būt? Paldies! Thank you, Mr. Turmes. Turmes. Paldies! Es gan mazliet aizkavējos, bet man tas piegi bija zālē, es zinu aptuveni gandrīz visu, ko jūs teicāt. Par remit runājot. Mēs šo tiesību saktu izstrādājam kopā ar padomu. Mēs zinām, ka tirzniecības krāpšanās ir kaut kas tāds, kas varētu pilnībā apdraudīt šo reputāciju. Un tikko reputācija būs apdraudēta, zudīs uzticēšanās un nonāksim pie dramatiskas situācijas. Varbūt jūs varētu detalizētāk pastāstīt mums, uh, par tām lietām, kas jums pienākušas no dalību valstīm. Pastāstiet varbūt par to, kāda tad ir procedūra, lai izanalizētu šādus gadījumus, un kas te saistīts ar resursiem, cilvēku resursiem. Es, protams, saprotu, ka, vēl, ka jūs vēlaties, lai mēs jūs aizstāvam un nodrošinam vairāk resursu, bet kāpēc jums ir vajadzīgs vairāk darbinieku? Pastāstiet varbūt sīkāk par to, kā jūs to pamatojat. Vēl viena lieta, ko gribēju uzsvērt atšķirības starp vairumtirniecības un mazumtirniecības tirgus cenām. Vairumtirniecība lielā mērā saistīta ar ETS, un ņemot vērā, ka šī emisija tirniecības schēma pilnībā sagravos, es nedomāju, ka tur kaut kāds atrisinājums būs iespējams. Tirgus stabilitātes rezerve, pat ja tā tik būtu paredzēta, eh, nu tad līdz 2017. gadam tomēr šīs cenas nepieaugs. Viss paliks kā tagad bet komisija un arī jūs vienmēr izsakāt lielu nožālu par to, ka cik patērētāji tik lēni nomaina šos piegādātājus. Es atceros 2003. gadu, kad biju referents un strādāju pie tirgus direktīvas, un man jau toreiz bija tāds minējums, ka patērētāji nepavada stundu stundas internetā, vai kaut kur citur meklējot tās labākās cenas, cenšoties vinēt kādus pār, pārdesmit centus. Es domāju, ka tā ir tāda ilūzija, varbūt pat tāds, nezinu, nepiepildāms sapnis, ka patērētāji patiešām būs tik ļoti ieinteresēti aktīvi, un pēkšņi šī paigādātāja nomaiņa būs tik augsta un tik aktīva, ka mēs varēsim to kaut kādā veidā šādi, šādi pārvaldīt. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs daudz striktāks regulējums, ko darījām ar telekomu tirgu. Tieši tā, Mēs izman, panācām to, ka telekomu oligopolijas, kas uh, apkrāpa klientus, mēs vienkārši tika šīs darbības izbeigts, viņi vienkārši cēla cenas. Mums ir vajadzīgi ļoti strikti pasākumi, jo neviens nevar šobrīd pat izskaidrot, kāpēc tas ir tā, kur ka Kāpēc tad ir vairumtirniecības tirgu cenas samazinās, bet savukārt mazumtirniecībā strauji pieaug? Kā tas ir? Te runājam par miljardiem. Kāpēc tad ir šī milzīgā starpība starp pārdošanu un pirkšanu? Es domāju, ka šeit ir vajadzīgs ļoti strikls regulējums. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Nāk Silikjotis kungs tālāk. E. Paldies, priekšsādātāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties par jūsu prezentāciju. E, pateicos arī Lorda kungam. Atcer e, divu gadu savas darbības laikā ir paveicis lielu darbu. Uh, Taču vēl tiek izvirzīts mērķis centrālā veidā stiprināt kompetenci tātad ne, no neatkarīgajām dalībvalstu kompetencēm, tas pārietu atcer pārziņa. Iespējams, ka no tā ciestu arī patērētāju intereses pretēji tam, ko sacīja kolēģis. Ir svarīgi dalībvalstīm pašām organizēt savu tirgu un to nedrīkstētu ignorēt. Man ir jautājums godājamiem atcer pārstāvjiem. Kādi labumi vai trūkumi būs tam, ka no nacionālās pārziņas eh, kopienas pārziņā būs nodoti elektroenerģijas tirgi? Paldies! Um. Paldies! Lielas paldies, priekšsādātāji! Nīvenhoicens kundze, es gribētu jautāt par regulātoru medaļas pusi un par remit. Jūsu prezentācijā tika pieminētas mm, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas izmeklēšanas. Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par uh, globālo rādītāju izmaiņām. Mums ir tātad ir paredzēta jauna tiesība akti šajā jomā. Kā tas ir savietojams ar remit? Vai mēs šeit eh, dubultojamies, varbūt to visu varētu apkopot, salikt vienā, varbūt jūs varētu mazliet vairāk par to pastāstīt. Paldies! Tagad dod vārdu Kapzonas Loises koncei. Pirmkārt, es eh, vēlētos teikt, ka esmu ārkārtīgi apmierināta ar eh, prezentāciju, ko mums eh, prezentēja abi runātāji. Un es gribētu parunāt par kādu pasākumu, kas notika Spānijā. Kā jau jūs zināt, Spānijā pavisam nesen Nacionālajā reforma programmā uh, Galvenokārt eh, koncentrēšanās bija uz eh, enerģiju, telekomunikācijām un pasta pakalpojumiem. Bija paredzēta nacionāla iestāde, tā tika izveidota tieši šādiem mērķiem, un bija, protams, arī daudz iebildumu pret to. Komisija teica, ka Tā pētīšot tirgus konkurenci, un es gribētu zināt, kāda ir bijusi šī kontrola, un ko jūs varētu par to pateikt. Lāmstāv kungs. Man ir trīs jautājumi. Par uh, iepriekšējo periodu, par sasaukumu, kad mēs gatavojām trešo enerģētikas pakotni, uh, mūsu godāmā kolēģi Morgāns Kunze debatēs sāka runāt par enerģijas nabadzību. Enerģijas eh, nabadzības jēdziens ir ļoti nozīmīgs, un es gribētu zināt, kā jūs eh, risināt šo problēmu. Tātad, kā nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvu enerģijai visā Eiropas Savienības teritorijā? Ir teritorijas, kur ir ļoti grūti piekļūt enerģijai. Otrs jautājums. Mēs zinām, tātad te ir runa par tiem, kas eh, strādā mūsu komitejā jau ilgāku laiku, kā piemēram priekšsēdētāja kungs, mēs eh, zinām, ka ir bijuši izņēmumi izņēmumi attiecībā uz nacionālo regulātoru koordinēšanu. Piemēram, Vācijai bija paredzēts izņēmums attiecībā uz nacionālo regulātoru koordinēšanu. Viņiem bija ļoti īpaša nostāja. Mani informēja, tas, protams, bija pirms ilgāka laika, bet varbūt jūs varētu apstiprināt, ka tagad šie izņēmumi ir atcelti. Trešā piezīme enerģijas savienība. Par to jau tika runāts. Šo ideju radīja Buzekungs, un mēs tagad eh, redzam, ka ir komisārs, kas ir atbildīgs par enerģijas savienību. Man ir tāds sajūta, ka jums noteikti ir idejas par enerģijas savienību. Varbūt jūs varētu šīs idejas paust mums. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties. Tāpēc eh, sāksim tagad ar eh, regulātoru padomi. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies priekšādētāji, liels paldies par uzdotajiem jautājumiem un eh, redzu, ka jūs esat ļoti labi informēti. Sākšu ar tādiem vispārīgākiem jautājumiem, ar Petersen kunga jautājumu par pārvaldību. Šī sadaļa saņēma visvairāk uh, konsultāciju, e, saņēmis vairāk atbilžu mūsu konsultācijās. Nu, šeit vajadzētu lietot sakām vārdu, ja kaut kas nav salauzts, tad nevajag to labot. Īsnībā šajā aģentūrā visa pārbaužu un līdzsvaru sistēma ir uh, laba, tā ir ļoti līdzsvarota kontrols sistēma. Un mums varbūt vajadzētu paskatīties uz mehānismiem starp šiem dažādiem elementiem. Eh, Apelācijas tāda valde, direktori un padome, vajadzētu paskatīties, vai te viss labi saskan un darbojas, un vai ir arī pietiekama caurdzamība. Tāpat arī ir vajadzīga labāka pārvaldība jaunajām iestādēm, kas tika izveidotas ar trešo pakotni, tātad te ir runa par uh, TSO no dažādām dalību valstīm. Mēs nedomājam, ka te ir runa par kaut ko ļaunu vai kontrolējumu, bet ir skaidrs, ka nākotnē šo iestāžu darbs pieaugs. Un nedomāju, ka komisija vai aģentūrai būs pietiekami daudz resursu un laika, lai to izdarītu. Tieši tāpēc būs vajadzīga lielāka uzraudzība. Uh, Pašlaik mēs komisijā vienkārši sakām, ka mums tas ir jāizskata, mums ir jāpaskatās, vai mūsu uztvere ir pareizā. Aģentūras nosaukumā ir iekļauts vārds sadarbība, un tagad es runāšu kā nacionālo regulātoru pārstāvis, esmu bijis iesaistīts šajos jautājumos sākot jau no trešās pakotnes. Es domāju, ka ir jānodrošina ne tikai aģentūras darbs, bet arī padomas darbs un ir vajadzīga sadarbība starp nacionālajām iestādēm. Sāku strādāt pirms 12 gadiem un, kad es sāku iedzināties Lielbritānijas situācijā, tad mums bija ļoti maz kontaktu ar citiem kolēģiem. Tā nebija britu problēma. Lielākajai daļai eh, Mm, cilvēku visā Eiropā bija ļoti sliktas kontaktēšanās iespējas. Mēs citu citu ļoti slikti pazinām. Tagad uh, šie kontakti ir uzlabojušies un kopumā aģentūras darbs šajā jomā ir bijis labs. Protams, ir iespēja vēl to uzlabot. Vai mums vajadzētu vēlreiz skatīties uz pārvaldības organizāciju? Domāju, ka caurzmība un informācijas plūsma tīklā gan attiecībā uz šo desmitgadu attīstības plānu un tā tālāk, domāju, ka mums tagad ir daudz skaidrāka izpratne par savienību. Situācija uzlabojas. Pēdējais piemērs attiecībā uz infrastruktūras attīstību, infrastruktūras pakotnē, kas arī tika pieminēta, nacionālai regulātori varēja ļoti cieši sadarboties, īsti šeit neiesaistot likumdošanas darbu. Tas nozīmē, ka arī nākotnē varētu kaut kas tam līdzīgs notikt. Es personīgi uzskatu, ka tā kā būs lielāka integrācija, tad aģentūra tiks iesaistīta sarežģītu jautājumu risināšanā. Jau tagad, ja puses vienojas, dažos gadījumos e, tiek izmantoti strīdu risināšanas mehānismi. Es domāju, ka šī situācija attīstīsies. Integrētā tirgū tas būs vajadzīgs, jo to pieprasīs tirgu efektivitāte un arī šī lielākā starp savienojumības starp tīkliem. Tagad Rānsdorfa kunga jautājumi, patiešām labi, trīs jautājumi. Enerģijas nabadzība. Kā jūs zinat, mums ir jādefinē e, šādi sensitīvie lietotāji. Ir tādas teritorijas, jo īpaši ziemeļ valstīs, kur šis jautājums tiek risināts, tātad enerģijas sistēma tiek pretstatīta sociālajai sistēmai. Uh, Esmu strādājis Lielbritānijā, manuprāt, te nav runa par enerģijas nabadzību, ja mēs to skatām skaitliskos apmēros. Drīzāk te ir jādomā par to, vai cilvēki cieš no tā, ka viņiem nav enerģijas. Es domāju, ka mums ir jā, jāķeras klāt šiem jautājumiem, un aģentūrā mēs to mēģinām darīt. Protams, ziemeļos ziemas ir daudz skarbākas nekā Spānijā vai Portugālē, bet uh, ir šī izpratne, un tāpēc es um, gribu atgriezties pie Pedersena kunga teiktā, ka iespējams mēs redzēsim uzlabošanos. Izņēmumi. Ir uh, kāds pieņēmums, ka komisija it kā nevēršas pret šiem izņēmumiem, bet tā nav. Šī iestāde ir pilnībā darboties spējīga. Trešais jautājums man ir tāds izaicinājums. Uh, Es domāju, ka enerģijas savienībai vajadzētu risināt eh, tos jautājumus, ar ko eh, saskaras ESA. Daži no šiem jautājumiem attiecas uz mūsu robežu paplašināšanu. Tas ir būtiski ne tikai enerģijas eh, piegādes drošībai. Galu galā iero, mūsu resursi ir ierobežoti, un tieši tāpēc mums vajadzētu virzīties uz priekšu, vajadzētu varbūt uh, pārkāpt pāri Eiropas Savienības robežām, vajadzētu sākt eh, nodrošināt mācības aģentūrā, un, manuprāt, integrēts tirgus, integrēts enerģijas tirgus būs šīs eh, topošās enerģijas savienības sirds un dvēsele, un tas tikai stiprinās savienību, kā jau tas tika minēts iepriekšējās diskusijās. Pēdējais eh, jautājums par Spānijas situāciju. Īsti neko nevar pateikt. Domāju, ka šī jaunā kārtība darbojas tieši tāpat kā Nīderlandē. Daudzas citas valstis arī skatās uz šādu apkopošanu. Šāda regulējoša iestāde ļoti atvieglo mūsu darbu, un mēs redzam, ka telekomunikāciju pieredzi var pārnest uz enerģijas mm, jautājumiem. Domāju, ka uz pārējiem jautājumiem atbildēs mans kolēģis. Lielas paldies! dod jums tēt vārdu. Ļoti interesanti un aktuāli jautājumi. Es eh, par remitu runāšu kā par pēdējo, jo tas šķiet ir vislielākais izaicinājums. Mēs te runājām par starpsavienojumiem un par to, ka ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt, lai ir šī pieejamā kapacitāte un lai tā tiek izmantota pēc iespējas labāk. Esmu pārliecināts, ka jūs uh, jau apzināties to, ka attīstot starpsavienojumu kapacitāti ir jāņem vērā jaunā regula par Transeiropas enerģijas tīkliem, tā tika pieņemta pagājuši gadu. Un ir jau pirmā īstenošanas kārta ar uh, kopējas nozīmes projektiem, un šķiet, ka tā ir Eiropas Savienības institūciju atbilde, mēģinot nodrošināt, lai infrastruktūra tiktu attīstīta, kur tā ir vajadzīga. Tieši tāpēc mums tagad ir šie prioritārie projekti, kas gūs labumu no dažādām priekšrocībām. Tāpat arī tiek noteikti periodi atļauju sniegšanai, un iespējams arī būs piekļuve Eiropas finansējumam. Uh, Taču īsākā termiņā, jo ir ļoti grūti attīstīt šādu infrastruktūru, mums vajadzētu nodrošināt, lai jau pieejamā infrastruktūra tiktu izmantota pēc iespējas labāk. Elektrības tirgu. Sort of one, uh, if, if... Eh, Cenu griezt noteikšana noteikti ļoti labi darbojas. Paskatīsimies uz 50. lapusi šeit eh, uz slaidiem. Un te mēs redzam, ka. Higher... Mēs redzam, ka šī situācija tomēr vēl tik labi nedarbojas. Mēs paskatāmies, kā atšķiras reģioni ar augstākām cenām un reģioni ar zemākām cenām. Tātad te ir runa par 50-40% no laika. Un ja mēs paskatāmies uz labo pusi, tad te ir Ungārija un Slovākija. Uh, Un 2012. un 2013. gadā šis līmenis ir nulle. Kāpēc enerģija tagad ir iemācījusies plūst pareizā virzienā? Tāpēc, ka 2012. gadā tika ieviesti šie tirgus griesti. Tas nozīmē, ka mums ir jāpaskatās uz reāliem faktiem. Un nākamajā slaidā jūs redzat, kā zūd sociālā labklājība. Uh, Pašlaik tas notiek tāpēc, ka starp savienojumi netiek izmantoti pareizi. Un es šeit varētu jums sniegt vēl vairāk piemēru. Tā noteikti ir prioritāte, un ja ir runa par mūsu tirgus kapacitāti gāzē un elektrībai, tad mēs vēlamies šo brīvprātīgo īstenošanu. Mēs vēlamies, lai šī problēma tiktu atrisināta pēc iespējas ātrāk jo noteikumu un oficiālu nosacījumu pieņemšana aizņem daudz laika. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecības cenas. Ja mēs bijām nedaudz samulsuši, šķiet, ka šeit ir divas dimensijas. Pirmkārt, vai pastāv korelācija starp vairumtirdzniecības cenām vairumtirdzniecības cenu enerģijas ko komponentu un mazumtirdzniecības cenu enerģijas komponentu. Šī korelācija ne visur ir uh, spēkā. Varbūt jūs varat paskatīties uz vēl kādu no manas prezentācijas slaidiem. Dažās valstīs šī korelācija darbojas ļoti labi. Uh, mēs redzam, ka Dažos irgos pastāv šī korelācija, dažās valstīs pastāv šī korelācija starp vairumtirdzniecības cenu un mazumtirdzniecības cenu enerģijas komponenti, bet citās valstīs tā, tādas korelācijas nav. Un pēc tam, ja mēs paskatāmies uz kopējo mazumtirdzniecības cenu, es jau teicu, ka enerģijas komponents ir tikai ļoti neliela proporcija. Tie ir tikai kādi 15% no kopējās cenas. Tas nozīmē, ka šī korelācija pazūd. jūs redzat tikai ļoti nelielu komponenti galīgajā cenā, kas attiecas uz enerģiju. Pārslēgšanās uz citiem piegādātājiem vai nē, dažos gadījumos, kad uh, ir iespējami liela ietaupījuma, un šeit varam paskatīties uz 47. slaidu, te mēs varam paskatīties, vai pastāv korelācija starp ietaupījumiem ko varētu iegūt no pārslēgšanās. Dažos gadījumos šī korelācija ir ļoti labā attiecībā uz gāzi. Saskaņā ar mūsu aplēsēm simtiem eiro var ietaupīt Vācijā pārējot uz citu piegādātāju, bet patērētāji tomēr to nedara. Mēs eh, esam mēģinājuši tā labāk izskatīt šo jautājumu un eh, darīsim to arī nākamgad. Šķiet, ka Silikjotis kungu uztrauca vai viņš eh, gribēja zināt, kāda loma ir dažu institūciju Eiropas dimensijai. Es domāju, ka mums ir jāskatās uz visa enerģijas sektora eiropeizāciju. Tas nozīmē, ka lielāka loma būs jāuzņemas uh, aģentūrai un iestādēm, bet, protams, būtu jāņem vērā arī nacionālās īpatnības un nacionālos regulātorus. Es domāju, ka mums ir vajadzīga tāda mm, pastiprināta sadarbība Eiropas līmenī. Tagad šeit es varētu atgriezties pie remit, jo to es atstāju uz beigām. Ah, already receiving cases. Mēs jau tagad uh, saņemam lietas. Pašlaik mums nav jaunā monitoringa ietvera. Tas eh, kopumā ir gatavs. Sistēma ir gatava, to gatavojām pēdējos divus gadus, taču ziņošanas pienākums attiecībā uz tirzniecības datiem stāsies spēkā tikai nākamgad. Aizliegumi attiecībā uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu jau ir spēkā kopš 2011. gada. Tas eh, nozīmē, ka mēs saņemam šīs lietas no tirgus, no atsevišķiem tirgus dalībniekiem. Dažas lietas esam atraduši paši, regulātori mums sniedz informāciju, tad, tad viss notiek uz tādas ad hoc bāzes. Bet, kā jūs redzat, gadījumu skaits ir pieaudzis eh, šajos trīs gados. No 50 lietām, par kurām mums paziņoja, šķiet, ka var sadalīt to vienādās daļās. Tātad tie ir vienošanās tirgu un uh, vienošanās starp uh, konkurentiem. Daudzos gadījumos mēs varam teikt, ka ir bijis viena uh, remit nosacījuma pārkāpums. Kādā veidā tad tas notiek? Pašlaik mēs risinām apmēram 30 lietas gadā. Man ir seši cilvēki, Pašlaik īsnībā pie šīm lietām var strādāt tikai divi cilvēki, jo visi pārējie mēģina pielikt punktu remit procedūrām un IT sistēmām. Manas aplēses ir tādas, ka mums būs vajadzīgi vēl 20-25 cilvēki, lai šo darbu varētu paveikt pareizi. Manas aplēses apstiprina arī administratīvā padome. Tās aplēses balstās uz ļoti detalizētām analīzēm. Jūs varētu paskatīties uz mūsu daudzgadu eh, stratēģijas plānu, un tur ir eh, daudz, daudz lapušu, kas eh, ir jāizpilda, lai remit varētu atbilstoši piemērot. Kā jau tika norādīts, tas viss arī saskan ar to, ko dara citas iestādes un uh, kurām ir tādi paši uzdevumi. Protams, tas ir izaicinājums. Mēs nevarēsim stāties pretī šiem daudzajiem signāliem, ko mēs saņemam. Tad, kad sistēma būs gatava, un tad, kad mēs saņemsim visus šos datus, tad mēs lēšam, ka mēs saņemsim vairāk par pusmiljonu dažādu tirdzniecības punktu datu. Uh, Un šādu datu apjomu ir ļoti grūti apstrādāt pat um, ar ļoti labu sistēmu, ja ir tikai seši darbinieki. Sistēma uzreiz noteiks anomālijas, bet, uh, lai mēs atšķirtu anomālijas no aizdomīgiem gadījumiem, mums būs vajadzīgi eksperti, un tas varētu radīt problēmas. Vai tas ir saistīts ar rādītāju regulas pārskatīšanu? Jā, tā tas ir. Uh, Daži tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi īstenībā attiecas uz šo rādītāju noteikšanu. Tāpēc mums noteikti palīdzētu jauni noteikumi, bet eh, tā ir tikai neliela problēmas daļa. Paldies, liels paldies par šīm atbildēm. Priekšsēdētāji man ir liels prieks, ka devāt man vārdu vēlreiz, bet eh, mēs te sākam vairāk skatīties uz kokiem un kaut kur pazaudējam mežu. Uh, Mums ir vajadzīgs aplēses tātad uh, aģentūrai un uh, valdei un administratīvai padomei. Šīs aplēses ir daudz augstākas nekā komisijas priekšlikumā. Pašlaik, attiecībā uz darba programmu, mēs esam uh, tādā posmā, ka mēs nevarēsim tai pielikt punktu līdz budžeta apstiprināšanai. Es saprotu, ka šī komiteja nepieņems, jautā, nepieņems lēmumus budžeta jautājumos, taču uh, komiteja noteikti saprot eh, mūsu grūtības. Mēs uzskatām, ka nav iespējams pārvietot resursus, nav iespējams pārvaldīt šos procesus, eh, ko pieprasa remit. Un tas nozīmē, ka visa šī sistēma nākamgad saskarsies ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Es domāju, ka kolēģiem parlamentā vajadzētu to apzināties. Budžeta iestādēm vajadzētu to zināt, pieņemot lēmumus par nākamo gadu. Mēs uzskatījām, ka šo e, tādu skarbo ziņu vajadzēja nodot tālāk jūsu kolēģiem. Liels paldies! Paldies mūsu viesiem par sniegto informāciju! Liels paldies, ka mūs informējāt! Un tagad man savukārt ir paziņojums. Pirmā atcer kontaktgrupas eh, sanāksme ar atcer pārstāvjiem, ar abiem mūsu viesiem, ir paredzēta decembra otrajā nedēļā. Iespējams, tas varētu būt 9. decembris, bet mēs to vēl, vēlreiz apstiprināsim. Tātad tas varētu būt 9. decembris. Ļoti svarīgs datums deputātiem un arī tiem, kas darbojas atcer kontaktgrupā no ITRI komitejas jo mums vajadzētu nodrošināt eh, ciešu sadarbību. Un eh, es gribētu pateikties vēlreiz par jūsu apmeklējumu ītri komitejā. Tas noteikti nav pēdējais apmeklējums, jo mūs interesē ne tikai kontaktgrupa, kurā darbojas 16 kolēģi, bet visa ītri komiteja patiešām vēlas ar jums tikties, lai varētu apspriesties par iekšējo enerģijas tirgu. Tas mums ir pats svarīgākais jautājums. Īsnībā tas ir galvenais jautājums enerģijas eh, kopienai. Tātad pirms daudziem gadiem, un tagad tā būs enerģijas savienība. Politiska ideja, ārkārtīgi būtiska Eiropas Savienībai. Tas nav kaut kas jauns, nav kaut kāda jauna administrācija. Tad, tad enerģijas kopiena vai enerģijas savienība. Ļoti spēcīga ideja. Kā mēs varētu risināt enerģijas jautājumus Eiropas Savienībā? Vēlreiz liels paldies! Kolēģi, esat saņēmuši ļoti labu informāciju. Un rīt pulkstens deviņos eh, sāksim mūsu sanāksmes trešo daļu. Tagad ir paredzēta koordinātoru sanāksme. Lūdzu, mūsu koordinātori paliek zālē vēl vienu stundu. Tagad izsludinu 3 līdz 5 minūšu pārtraukumu, jo šajā zālē ir jāpaliek tikai koordinatoriem, pārējiem ir jāiet prom. Thank you very much.